Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labi, dārgie kolēģi. Sāksim. Ich freue mich, dass wir die Sitzung jetzt fortsetzen können. Priecājos, ka mēs varam turpināt sēdi ar astoto darba kārtības punktu. Viedokļu apmaiņa par tirzniecības politiku nākotnē saistībā ar kopu, kopā ar augsta līmeņa tirzniecības politikas ekspertiem. Un ļoti priecājos, ka šodien mūsu vidū ir Mārija Kiviniemi, OECD ģenerāla sekretāra vietniece. Jūs esat šeit uh, laipni sveikta. Kiviniemi kundze kopš 2014. Uh, gada 25. augusta ir OECD ģenerāla sekretāra vietniece. Un iepriekš Viņa darbojās OECD stratēģijas nodaļā, kura strādā ar efektīvas uh, pārvaldības un reģionālās attīstības jautājumiem, kā arī tirzniecības un lauksaimniecības jautājumiem. Kiviniemi kundze bija Somijas uh, premjerministre no 2010. līdz 2011. gadam Un vēlreiz esiet laipni sveikti mūsu vidū. Mēs visi apzināmies, ka OECD spēlē izšķirīgu lomu globālu standartu izstrādē, un tā ir izšķirīga loma vadlīniju izstrādē arī tirzniecības liberalizācijas un eksporta kredītu jomā. Un pēdējo desmitgažu laikā šī organizācija ir sevi pierādījusi kā vadošo organizāciju tieši tirzniecības politikas sarežģītajās savstarpējās sakarībās. Mēs tagad varēsim parunāt par tirzniecības politiku nākotnē Jūs tikāties ar Paskalga Mī un šobrīd Kiriniemi Konze un komisijas pārstāvi 15. oktobrī, vismaz tā ir plānots, prezentēs uh, mūsu pašu tirzniecības stratēģiju un OECD vadlīnijas. Galu galā vakardien taču mēs runājām par investoru uh, pienākumiem atkarībā uz, attiecībā uz CSA un tam līdzīgi būs ļoti svarīgs jautājums. Tieši tāpēc mūsu diskusija šodien notiek īstajā, viet, īstajā laikā un došu vārdu Kiviniem kundzei. Jā, guten morgen, vielen dank. Jā, labrīt. Paldies, priekšsādātāji. Es ļoti priecājos būt šeit klāt. Uh, bet tālāk gan runāšu angļu valodā. Labrīt visiem! Ir ārkārtīgi jauki būt šeit klāt un pastāstīt jums par OECD veikto darbu tirzniecības jomā. Es uh, rādīšu jums daudz slaidu, un tos, uh, šo prezentāciju jūs varēsiet saņemt uh, pēc manas uzstāšanās, tāpēc jums būs iespēja vēlāk papētīt arī detaļas. Uh, bet sākšu ar šī brīža ekonomiskajām tendencēm, kuras, protams, ietekmē un ir daļa no attīstības eh, tirzniecības plūsmās. Diemžēl man jāsaka, ka šogad eh, globālā izaugsme nebūs uh, ievērojama. Tādi ir galvenie vēstījumi mūsu uh, globālās ekonomikas prognozē, kas uh, tika publicēta pagājušajā gadā, mēs redzam, ka pastāv daudz risku ekonomikā. Daudzās attīstības ekonomikās, ekonomikās ir neaizsargātība, ir lejupslīde Ķīnā, ir arī zemas procentu likmes. ASV pagājušajā nedēļā tās uh, nepaugstināja, un, protams, pastāv arī uh, centri beidzas spēki Eiropā, tātad globālā izaugsme nebūs ievērojama un nākamgad tiek sagaidīta situācijas uzlabošanās, tomēr par potenciālo izaugsmi joprojām pastāv ievērojamas bažas. Mums bija pienākums mums bija jāpārskata mūsu ekonomiskās prognozes uh, iepratī ievērojamai iepriekšējām, kas tika publicētas jūnijā un it īpaši attiecībā uz eh, nākamā gada prognozēm. Man ir jāteic, ka šogad izaugsmes prognoz, prognozes globālajiem IKP ir aptuveni 3%, un tas ir eh, stipri zem ilgstoši, ilgstošā laika posmā bijušajām vidējām vērtībām. 0,x procentu izaugsme tiek eh, prognozēta. Uh, kā IKP pieaugums, un um, tas ir stipri zemāk nekā ir nepieciešams. Ja es pievēršos uh, tirzniecības datiem un paraugos nedaudz pagātnē, tad uh, vispārējais modelis izaugsmes uh, skaitļos ir bijis tāds, ka izaugsme pieauga ar divcipāru rakstāmiem uh, skaitļiem salīdzinājumā ar IKP, bet pašlaik tāds vairs nav. Un šķiet, ka īstermiņā arī nekas nemainīsies. 2014. gadā pasaules tirzniecība pieauga par nedaudz vairāk nekā 2%, nedaudz pārsniedzot IKP, un prognozes attiecībā uz 2014. līdz 2016. gadu uh, arī pārsniedz um, IKP pieaugumu par pavisam nelielu procentu. Jūs redzat šeit uh, tendences. Zili iesvītrotā līnija, kas uh, parāda vidējo izaugsmi no 1990. līdz 2014. gadam. Un nu, kāpēc tā notiek? Kāpēc tā ir? Ir vairāki iemesli, vairāki pētījumi. Uh, tirzniecības eh, palēnināšanos saista ar kopējo izaugsmes krīzi kopumā un it īpaši zemo izaugsmi eirozonā, kas ir samazinājusi importa pieprasījumu. Ja jūs raugāties uz eh, šiem skaitļiem, jūs redzat, ka eirozonas importi, kas ir vairāk nekā viena trešdaļa no pasaules eh, preču importa, ir reģistrējis negatīvu pieaugumu. Uh, pēdējos 19 kvartālos kopš 2010. gada. Un arī IKP, IKP, arī ražošanas apjomi ir, nav ievērojami pieauguši. šim tirzniecības samazinājumam ir arī struktūrāls skaidrojums, ne tikai ekonomikas izaugsmes palēnināšanās kopumā, mainās arī starptautiskās ražošanas modeļi. Daži saka, ka attīstības ekonomikas pietuvojas attīstītajām valstīm. Arī ICT pašlaik piedzīvo briedumu, un daži uzsver, ka pastāv arī pro protekcionistiski pasākumi, ko veids valstis krīzes apstākļos. Ir vesela virkne dažādu skaidrojumu, bet, kā jau es teicu, Eirozonas uh, valsts ekonomikas uh, izaugsmas palēmināšanās ir viens no galvenajiem iemesliem. Un tagad es pievērsīšos uh, OECD tirzniecības politikas instrumentu kopumam. Ko mēs varam darīt, lai pagrieztu uh, otrādāk šo tendenci, ka samazinās tirzniecība un investīcija apjoms. Pēdējo gadu analīze ir parādījusi problēmas vairākās jomās, kuras, par kurām es jums šorīt pastāstīšu. Sāksim ar analīzi, ko mūsu uz pierādījumiem balstītie pētījumi pierāda. Sākumā gribēju teikt, ka nevienai valstī nav izdevies piedzīvot ilgspējīgu izaugsmi un pie, pieaugošu dzīves līmeni bez uh, ievērojamas starptautiskās tirsniecības un investīcijām. Starptautiskā sadarbības iniciatīva par nodarbinātību uh, tika uzsākta desmit organizāciju sadarbībā, kas uh, pētīja, kādu lomu tirzniecība spēlē izaugsmas veicināšanā un kvalitatīvu darba vietu veidošanā. Un uh, pētījuma rezultāti tika publicēti jau 2012. gadā, bet tie ir tikpat aktuāli arī šobrīd. Lielāka tirgus atvērtība ir uh, ārkārtīgi būtiska tirgus uh, rādītājiem nodrošinot augstākus ieņēmumus un jaunas darba vietas. Analīze atrada pierādījumus, ka liberalizēti noteikumi importētam kapitālam un um, precēm palielināja izaugsmi. Un te jūs redzat uh, skaitļus attiecībā uz katru grupu, sākot no 1975. gada līdz 2012. Liberā, uh, liberālās uh, politikas zilā līnija rāda, ka izaugsme palielinājās, savukārt sarkanā līnija rāda, ka bija stagnācija, kur bija neliberāla politika. Izaugsme palielinājās aptuveni par 1% gadā par labu liberalizētajām politikām. Jūs droši vien apzināsieties, ka pilsoņu uztvere par tirzniecību balstās uz uh, valdību pie visā Eiropā un uh, Ne, ne ik viens ir pārliecināts, ka tirzniecība rada darba vietas, samazina cenas vai veicina izaugsmi. Pasaulē cilvēki ir pārliecināti par tirzniecības kopējām priekšrocībām. Jūs redzat, 80%, kas piedalījās šajā aptaujā, teica, ka tirzniecība ir laba, bet cilvēki ir mazāk pārliecināti tad, kad runājam par darba vietām. Tur mēs redzam, ka uh, Šādi domā tikai 50%. Šis pētījums, kas datēts ar 2014. gada oktobri, un šobrīd ir aptuveni gadu vecs, un acīm redzot attieksmē un cilvēku uztverē daudz, kas šajā laikā nav mainījies. Uh, Skeptisms ir tīpaši ir izteikts eh, progresīvās ekonomikās, piemēram, Francijā, Grieķijā un Itālijā, ASV un Japānā. Visas šīs valstis eh, šobrīd uh, vēd sarunas par būtiskiem tirzniecības nolīgumiem. 50% amerikāņu, 60% itāļu un 49% francūžu uzskatīja, ka tirzniecība iznīcina darba vietas. No top 10 valstīm, kuras teica, ka starptautiskā tirzniecība samazina algu līmeni, piecas ir Eiropas valstis - Spānija, Vācija, Grieķija, Francija un Itālija. Un, mm, piemēram, 87% tunisiešu, 78% vietnamiešu un 61% ķīniešu respondentu atbildēja, ka tirzniecība veicina darba vietu veidošanos. Uh, Šie rezultāti mūsu darbu OECD padara vēl nozīmīgāku. Mūsu tirzniecības un nodarbinātības analīze nodrošina analīzi, ka atvērti tirgi atbalsta ekonomikas izaugsmi un rada labākas kvalitātes darba vietas. Šeit pierādījumi ir skaidri. Nav nekādas sistemātiskas ilgtermiņa saiknes starp uh, tirzniecības pieaugumu un bezdarbu. Izaugsme OECD nav tieši saistīta ar bezdarbu. Un mēs redzam, ka šeit mūsu darbs ir sniedzis pievienoto vērtību, runājot par vērtības ķēdēm, tirzniecības politiku un tam līdzīgi, bet es gribēju uzsvērt, ka mūsu analīze atzīst, ka tirzniecības liberalizācija ir jāpapildina ar veselu virkni citu politiku, lai nodrošinātu iekļaujošu izaugsmi izglītības politika, aktīva darba tirgus politika, darba tirgus eh, elastīgums, infrastruktūras attīstība un sociālā aizsardzība ir ārkārtīgi būtiskas, lai atvieglotu pielāgošanos un uh, būtu iespējams gods labumu no tirzniecības liberalizācijas. Kā jau mēs ilgu laiku esam iestājušies eh, par uh, globālajā ekonomikā, kur izaugsme nav pieteikama, ka tirzniecībā ir nepieciešama struktūrāla uh, reforma, kas varētu pagriezt situāciju otrādi un nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmu. Bet tagad es pievērsīšos uh, pie tā, kā mēs mērījām pievienotās uh, vērtības saturu un vērtību ķēdes veidošanu. Šobrīd daudzas, uh, daudzās um, precēs savu ieguldījumu ražošanā sniedz daudzas valstis Un tur ir jābūt uh, nodrošinātām attiecīgām darba spēka zināšanām, konkurētspējām tam līdzīgi. Bet šī realitāte neatspoguļojas tirzniecības statistikā, kas parāda pilnu preces vai pakalpojumu vērtību pēdējā valstī, kur ir sniegus savu ieguldījumu vērtību ķēdes uh, radīšanā. Un uh, preču un pakalpojumu plūsma šajās globālajās ķēdēs nevienmēr atspoguļojas konvenciālos globālās tirzniecības pasākumos pierādījumi, kas ir nepieciešami, lai atbildētu uz jautājumiem par vērtību ķēdes veidošanos eh, OECD mērīja pievienotās vērtības saturu, lai sniegtu akurātu pārskatu par tirzniecības nozīmīgumu. Mēs aptvērām 61 valsti un 43 nozares šajā datubāzē. 2011. gadā mūsu analīze par pievienoto vērtību parādīja, ka globālās vērtību ķēdes palielina aizsardzības uh, izmaksas, un tas viss ir atkarīgs no iespējas uh, veicināt eksportēšanas kapacitāti. Tas palielina tirzniecības izmaksas un palielina dalībvalsts eh, konkurētspēju eksporta tirgos. Tārifi un citas importa barjeras uh, to bremzē. Ja jūs raugāties uz ES datiem, jūs redzat, ka valstis aizvien lielākā mērā integrējas vērtību ķēdes veidošanā, un jūs redzat, ka tas eh, palielina ārvalstīs uh, pievienoto vērtību eksporta produktos. Valstis pirms vienos, vienā valstī nevairāk meklēja ieņēmumu avotus citās valstīs un tādējādi arī papildina vērtību ķēdi. Atgriežoties pie iepriekš minētajiem jēdzieniem par to, ka imports apdraud nacionālās darba vietas, uh, Jāsaka, ka nu, realitātē ir tā, ka globālais vērtību ķēdes ietvaros arvien tiek radīts darba vietas. Ja mēs skatāmies uz pievienotās vērtības ideju un paskatāmies, kur tiek vadīt, radīts darba vietas un kāds ir labums visām valstīm, kas ir iesaistīti vērtību ķēdē. Saprotot šīs savstarpējās atkarības eh, globālajā vērtību ķēdē, mēs varam skaidrot produktivitātes pieaugumu un konkurētspējas pieaugumu starp valstīm. 2008. gadā 10 līdz 17% uzņēmējdarbības eh, nozares darbinieku valstīs, par kurām ir pieejami dati, bija atkarīgi no globālās vērtību ķēdes. Salīdzinot ar 95. gadu, tas vēl lielākoties ir pieaugums visās valstīs. Katru reizi, kad eh, notiek importu vai eksportu pārobežu darbības, nereti dažādas muitas darbības rada nevajadzīgas izmaksas tirgotājiem, un tieši tāpēc pirms pāris gadiem mēs izveidojām virkni tirzniecības atvieglojumu indikātoru, kas palīdzētu valstīm uzlabot robežķēršošanas procedūras, veicināt tirzniecību un radītu lielākus ieguvumus no starptautiskās tirzniecības. Šie indikātori identificē jomas, kur jārīkojas un atspoguļo arī iespējamo ietekmi potenciālajām reformēm. Uh, Šādi tirzniecības atvieglojumi indikātori aptver veselu virkni robežu kontrolas pasākumu, kas ir iekļauti arī PTO tirzniecības atvieglošanas nolīgumā, un sākot no 2015. gada jūnija tas attiecas uz vairāk nekā 160 valstīm, kas skaitā visām Eiropas Savienības valstīm. Indikātori kalpo par pamatu valdībām noteikti eh, prioritātes eh, tirzniecības atvieglošanas pasākumos un mobilizē tehniskās palīdzības un kapacitātes veidošanas centienus. Un tas tāpat ir arī instruments valstīm uh, saprast, kādā stadijā ir dažādās politikas jomas um, un kā īstenojas praksē dažādie pasākumi, kas ir iekļauti nolīgumā. Un tā ir lieliski iespēja samazināt tirzniecības izmaksas un uh, vairot klavālo uh, vērtību ķēdi. Un tiešām lieliski, ka tas, ka Eiropas Savienība to visu ir ratificējusi šī mēneša sākumā. Šeit jūs varat redzēt Eiropas Savienības tirniecības atvieglojumu sniegumu. Esam kombinējuši rezultātus visām Savienības dalībvalstīm. Nu, un šie tirsniecības atvieglojumšanas indikātori ir no nu, 0 līdz 2, un ar 2 tas ir labākais sniegums, kas iespējams. Eiropas Savienībā ir labākais sniegums dažādās jomās, piemēram, nodevas, nodokļi, uh, tiesas nolēmumu un tam līdzīgi. Nu, bet, protams, ka ir arī jomas, kur Eiropas Savienība varētu uzlabot savu sniegumu, lai atbilst pasaules labākajiem standartiem, piemēram, atvieglot uh, robežu kontrolas procedūras un uh, uzlabot robežu aģentūras sadarbību. Šādi indikātori ir arī sadalīti pa katru konkrēto valsti, līdz ar to varat eh, saprast arī, kā, kāds ir jūsu katras valsts sniegums. Runājot par to, cik eh, ļoti valsts spēja samazināt tirniecības izmaksas, eh, īstenojot tirniecības atvieglojumu nolīgumus, esam aprēķinājuši, ka pilnīgu tirniecības atvieglojumu nolīgumu īstenošana samazinātu tirniecības izmaksas Eiropas Savienības valstīm par 12,9% vidēji. Nu, konkrētāk tirniecības izmaksas, um, kas rodas individuālajām valstīm, varētu samazināt uh, no 11,6 līdz pat 13,9% uh, atkarībā no valsts. Ja runājam par attīstības valstīm, tad uh, tur pat 70% varētu būt iespējamais samazinājums. Nu, un tagad es jums labprāt eh, pastāstīšu par trešo būtiskāko instrumentu, kāds ir OECD rīcībā, lai skatītu tirzniecības plūsmas. Nu, tātad eh, eh, pakalpojumu tirzniecības indeks. Esam ļoti daudz pētījuši pakalpojumu tirzniecības jomu, un tas ir tāpēc, ka mm, efektīvu pakalpojumu joma nav būtiska tikai kā daļa no ekonomikas, bet uh, arī tā ir nepieciešama, lai nodrošinātu koordinētu pakalpojumu un produktu plūsmu. Vairāk nekā divas trešdaļas globālā IKP ir pakalpojumi, un uh, pakalpojumu joma rada vairāk darba vietu nekā jebkura cita nozare pievienotās vērtības indikātori parāda, ka vairāk nekā 30% pievienotās vērtības nāk no pakalpojumiem ražošanas nožarē, piemēram. Ja mēs skatāmies uz skaitļiem, tad varam arī redzēt, ka eksporta pakalpojumu proporcija ir arvien pieaugusi. Tas nozīmē, ka piekļuvi gan ārvalstu, gan nacionālajiem pakalpojumiem ir ļoti svarīga eksporta konkurētspējai. Šis indikators tika aizsākts 2014. gadā. Tas ir tāds unikāls uz pierādījumiem balstīts diagnostisks instruments, kas parāda pakalpojumu tirsniecības ierobežotību. 19 sektoros, vairāk nekā 42 valstīs. Šis indikators ļauj individuālajām valstīm saprast situāciju viņu pakalpojumu tirgos un kā tas, kāds ir tas sniegums salīdzinājumā ar globālajiem rādītājiem. Nu, tāpat var saprast, tā kādi ir iespējamie šķēršļi, ko varētu risināt. Varat apmeklēt OECD mājaslapu, atrast te katru savu valstī un saprast, kāds ir tās sniegums. Nu, un eh, šajā te attēlā jūs redzat visas 42 valstis, eh, kas ir iekļautas STRI datu bāzē. Nu, un šis te indikators atspoguļo vērtības starp 0 un 1. Viens ir tātad pats ierobežotākais sektors un 0 vismazāk ierobežotais sektors. Varat redzēt, ka atsevišķās nozarēs, piemēram, dzelzceļa krāvu pārvadājumos, valstis, kas ir pilnībā slēgtas investīcijām šajā jomā, nu, piemēram, Indija un Izrēla. Un tam ir viena rezultāta, savukārt pakalpojumu, jū, grāmatvedības pakalpojumu jomā izceļami Polija un Turcija, kā slēgti tirgi. Tā pašā laikā ir arī ļoti atvērti tirgi, piemēram, izplatīšanas pakalpojumi kā Spānijā un apdrošināšanas pakalpojumi kā tādās valstīs kā Igaunija un Nīderlande. Šajā tēlā mēs esam eh, aplēsuši to, cik eh, daudz vai eh, tirzniecība pieaugtu, ja tiktu mazināti pakalpojumu jums ierobežojumi. Aplēs esam veikuši četrās minētajās jomās - gaisa transports, juridiskie pakalpojumi, apdrošināšana un banku pakalpojumi. Skaitļi parāda, ka tad, kad tiek mazināti ierobežojumi pakalpojumu jomā, Nu, jāsaka, ka te ir tāds ļoti pieticīgs uh, ierobežojumu atvieglojums ņemts vērā. Bet, nu, jau tas vien liecina, ka pieaugtu ne tikai imports, bet jūs varat redzēt, ka būtiski pieaug arī eksports. Bet, nu, kā jau es teicu pašā sākumā, nepieciešams ir uh, vienotru papildinošas politikas. tirgus atvērtība vairo konkurētspēju, bet, nu, ir skaidrs, ka dažiem tādiem mazāk aizsargātiem sabiedrības locekļiem būs grūtības eh, pielāgoties jau jaunajai situācijai. Ja tirzniecība tiek liberalizēta, tad ir eh, tai pašā laikā mm, jāizteno arī papildinoši politiskas pasākumi izglītībā, pozitīvā investīcija vidē, prasmju. Uh, vairošanā. Nu, nobeigumā, dāmas un kungi, gribētu teikt pāris vārdus par um, mm, daudznacionāliem instrumentiem, OECD rekomendācijām, kas ir tikušas izstrādātas, lai mm, no, mm, noteikti tādu atbildīgu uzvedības modeli tirzniecībā un investīcijās. Nepieciešami ir vienlīdzīgi spēles noteikumi katrai valstī un uzņēmumam, kas piedalās globālajā vērtību uh, apmaiņā. OECD vadlīnijas starptautiskiem uzņēmumiem ir ļoti tāds visaptvarošs rekomendācija kopums. Un vēl viens piemērs, kas jums ir ļoti pazīstams, ir OECD due diligence vadlīnijas atbildīgai derīgo izrakteņu piegāžu ķēdēji Un šobrīd tiek domāts arī par Eiropas Savienības iniciatīvu derīgu izrakteņu piegādes eh, ķēdes izveidē. Tā kā nu, tas ir jūsu darbs eh, kopā ar komisiju un padomi. Un tas viss saskan arī ar OECD rekomendācijām. Man ir arī norādīts, ka mm, ir bijusi viedokļa apmaiņa ar ieinteresētajām pusēm, notiks tātad viedokļa apmaiņa ar ieinteresētajām pusēm arī Bangladešā, un tāpēc es gribētu mazliet pieskarties OECD lomai šajā jomā. Mēs izstrādājam šobrīd atbilstīgas vadlīnijas arī apavu un apģērbu ražošanas nozarē. Mēs zinām, ka Eiropas parlaments šim jautājumam pievērš rūpīgu uzmanību. Es gribētu uzsvērt to, ka uh, ir vērts ļoti rūpīgi paturēt acīs to, ko veic e e OECD savos ietvaros. Arī Eiropas Savienība aktīvi piedalās OECD darbā, tad, kad mēs strādājam pie šādām te jaunām rekomendācijām. Tā ir iespēja nodrošināt to, ka arī jūsu rekomendācijas saskanēs ar e OECD darba rezultātiem jautājums, tāds nozīmīgs, ar ko tad arī beigšu savu uzstāšanos, ir uz kurieni tad virzās tiešniecības politika. Nākamais solis, kur var pieņemt tādus globāla līmeņa lēmumus, protams, ir PTO desmitā ministru konference Nairobi šogad decembrī. Es gribu uzsvērt, ka OECD mm, atbalstu šādus te daudzpusējās darba kārtības virzīšanu uz priekšu. Uh, Savstarpējās saistības pasaulē ar vien vairāk pieaugu un uh, daudzpusēji risinājumi ir uh, labākais veids, kā veicināt saprotisko tirzniecību, radīt jaunas darba vietas, mazināt izmaksas. Valdības, tā skaitā arī Eiropas Savienības valdības, iesaistās starptautiskos un divpusējos reģionālos nolīgumos. Nu, un, eh, nereti tad, ja nav iespējams šāds divpusējs progress, tad valdības izvēlas citus ceļus. Eh, mēs no ECD puses arī atbalstam šādus te centienus, eh, ja runa ir par reģionālu sadarbību un daudzpusējiem nolīgumiem, kādi nereti tiek izstrādāti. Bet, nu, dāmas un kungi, priekšsēdētāji. Lūk, tāds mans vēstījums, ko gribēju paust no CD puses, un, protams, ļoti labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, uzklausīšu komentārus. Paldies! Really your... Lielas paldies! Tas bija tiešām izsmaļošs pārskats par jūsu darbu. Trīs cilvēki ir mm, pieteikušies runāt, vispirms Buhnas kungs. Kirtis, danke. Äh, vielen Dank für Paldies par interesanto priekšlasījumu. Daži komentāri man par, jū, par jūsu slaidiem. Jūs uzrādījāt, ka to, ka ekonomiskā izaugsme atkarīga no liberalizācijas. Tāda bija jūsu tēze, un tad jūs rādījāt šo te um, līkni, kā ir attīstījusies liberalizācija un ekonomiskā izaugsme. Bet tagad pēc uh, svaigākās statistikas, nu, protams, statistika jau Um, ir statistika, bet jāskatās visi līdzfaktori. Nevar eksploatācēt tik, tik nenozīmīgi. Labs piemērs Japāna 60. gados, viņi parādīja pretējo. Viņi veic um, to, ko varētu raksturot kā pretējo liberalizāciju, bet ekonomiskā izaugsme tomēr tam sekoja, un arī ASV līdzīgi. Tas ceļš, ko jūs norādījāt, uh, nu, um, ja mēs skatāmies geogrāfiski, tad uh, mēs skatāmies, ka tur, kur ir, teiksim, vairāk eh, bērnu, ja, tad tur varētu veicināt, ka tur ir, uh, te, teiksim, augstāka izaugsme, bet patiesībā tā nav. Un nākamā likme, ko jūs rādījāt, liecina par to, ka importi neatkarīgi ir neatkarīgi no bezdarba attīstības, bet, uh, nu, te varētu minēt arī pretējais piemērs. Nu, piemēram, nafta darbības pirmajos uh, piecos gados uh, Meksikā tika zaudētas ļoti daudz darbvietas, miljoniem darbvietas patiesībā, un tāpēc statistikas datus nevarētu izmantot akli vien, lai šādas uzcep šādas līknes jāskatās dažādi kopēji mm, saistošie, ietekmējušie faktori, kas rada attiecīgi uh, kopaini. Paldies, Vinklēra kungs, tālāk. Paldies, un paldies arī. Um, Es, es saku, ka ģenerāla sektāra vietniecei par šo prezentāciju. Es eh, vēlētos paust divus eh, komentārus un trīs kā, jautājumus. Sākšu ar komentāriem. Jūs pieminējāt un eh, pamatot pieminējāt, tāpēc, ka tas ir svarīgs jautājums un tā svarīgums pieaugais vien vairāk, mums esot ceļā uz uz Facebook, Twitter, sociālo tīklu sabiedrību. Jūs runājat par to, kā tad sabiedrība uztver tiesniecību. Un ir svarīgi izdarīt kādus zinātniskus secinājumus un mēģināt kā izmērīt to, ko te cilvēki patiesībā domā, bet vēl svarīgāk varbūt mēģināt ietekmēt sabiedrisko domu, jo, ja mēs runājam par kādām izmērāmām ekonomiskām realitātēm, ja mums ir pierādījumi par to, kāda ir šo procesu rezultāti, nu, tad tādā gadījumā es domāju, ka ir svarīgi, un, lai mēs uh, nevilktu paralēlis starp uh, to, kas tad var notikt, un kas figurē pat labam sabiedriskajā domā, jo, ja, Nu, manuprāt, ir tāda kā zolotās paradīzes sajūta sabiedriskā domā vērojam. vērojam. Jā, mm, ir šāds tāds ķibels, un mm, jaunieši tomēr ir aizmirsuši, ka, teiksim, komunisms ir, piemēram, izgāzies tikai 20. gadsimtā, un viņiem, lūk, ir šī zolotās paradīzes sajūta. Un nu, es domāju, ka, lūk, sabiedriskās domas ietekmēšana būtu ļoti svarīga šajā kontekstā. Ja mēs atklāti runātu ar sabiedrību par ekonomiskajām realitātēm, lūk, noteikti mm, dažādi pavērsieni, ko, ka to ietekmi var eh, izmērīt, noteikti, un tad arī cilvēki uz to pozitīvāk raudzītos. Un mans otrs komentārs, nu kāds. Nē, tādēļ vien, ka esmu referents eh, minerālu konfliktu, konfliktu minerālu, tātad dosie eh, šajā parlamentā, bet, bet arī tādēļ, ka vadlīnijas, teiksim, uz jūt diligence un atbildīgu avotu izvēle, tas, acīt, ir svarīgs jautājums. Un, ja, jūs uztveriet, kā jūsuprāt, nav iespējama ilgspējīga attīstība bez tirzniecības liberalizācijas, nu tad man jāsaka, ka, ka um, patreiz attīstība notiek neatbildīgi. Nu, un kompānijas šeit ir pie vainas, tātad nozars pārstāvi rīkojas īsti atbildīgi, un man pieredze liecina par to, ka reizēm un, un vietums um, uz uh, nozars pārstāvjiem, uz kompānijām raugās kā uz vienēdniekiem. Es domāju, ka drīzāk uz viņiem būtu jāraugās kā uz sabiedrotajiem mūsu centienos panākt labāku nākotni. Un, protams, tie ir sabiedrības centieni. Mums ir atkal jāietekmē dažādi priekšstati, viedokļi, sabiedrības doma. Un tādēļ nozares pārstāvi, kas ir jāved uh, mums līdzi un jāpadara viņu par uh, ticamākiem un uzticamākiem sabiedrotajiem, uh, Nu, tad tas jādara arī publiski, tātad arī, lai sabiedrības pārstāvi redzētu, kā tas viss notiek. Daži īsti jautājumi. Nu, patiesībā katrs no maniem jautājumiem būtu pelnījis atsevišķu konferenci, bet varbūt īsi jūs reakcija uz šiem jautājumiem. Pirmkārt, pretdempinga, antidempinga politika. Ko OECD domā par eh, šīs politikas nākotni? Nu, otrs mans jautājums nav arī diezgan tāds īsts jautājums. Lielās eh, tirdzniecības sarunas, TTIP un TTP. TTIP un TPP. Tātad nevis TTIP pret TPP, bet eh, gan, gan. Kā es raugāties uz šo miedarbību starp abām sarunām un vispēcot par izēvielām, par um, tendencēm pasaules izēvielu tirdzniecībām kādas varētu būt eh, šīs tendences tuvākajā laikā. Paldies! Paldies, Čuni, tālāk! Paldies, um, arī es um, labprāt uzklausītu jūs komentārus par antidempinga pasākumiem un šīm tendencēm. Protekcionisms no vienas puses eh, un no otras puses eh, pārlieku liels jaudas atsevišķos sektoros, kas atstāja negatīvu ietekmi uz kopēju ekonomikas kopainu. Jūs komentārs par šo jautājumu. Un vēl vēlos jums lūgt uh, konkrētu lietu komentēt. Ar gandrību dzirdēju, ka jūs uzsvērāt to, ka cik svarīgi ir blakus pasākumi, tas ir tie flanking pasākumi, ka, ko faktiski varētu uzskatīt par pār sadalas eh, instrumentiem, kā tad pārdalīt, um, godīgāk, vienlīdzīgāk pārdalīt globālās tirsniecības uh, sniegtos labumus, bet to varētu nodrošināt tikai tad, ja būtu atbilstošas institūcijas. Jā, veidojas uh, globālās um, ražošanas tirsniecības ķēdes un līdz ar to uh, globālās vadlīnijas spēlēs vien lielāku lomu. Pagaidām tās nav saistošas. Mums ir iekšējās diskusijas par to, vai tās nevajadzētu ieintegrēt, iestrādāt saulēcīgi jau tirsniecības nolīgumus, un vai nevajadzētu šīm vadlīnijām piešķirt tādu tā kā mm, saistošāku raksturu. Un kā tās praksē darbosies, es domāju, tās kļūs aizvien nozīmīgākas un tādēļ būtu un, mm, uh, interesanti uzklausīt jūsu viedokli par to, kā darbosies šie nacionālajie kontaktpunkti. Mana pieredze ar šiem kontaktpunktiem ir tāda neviennozīmīga, ir uh, daži kontaktpunkti, kas uh, strādā tiešām teicami. Nu, cits savukārt, um, tur reāli pāris stundas nedēļā viens cilvēks, kuram ir arī citi darbi, atnāk un kaut ko tur padara. Nu, lūk, neviennozīmīgāja. Nu, pat cik šīs vadlīnijas kļūst aizvien svarīgākas, tad kā mēs varētu nodrošināt, lai šie nacionālie dalībās kontaktpunkti tiešām spēlētu tiem piešķirto adekvātu lomu. Kā es sacīju, tiek kļūst aizvien svarīgāk arī nā, par piegāžu ķēžu uzraudzību, par due diligence, par, par dažādām nozaru iniciatīvām šo kontaktpunktu nozīme aizvien pieaug. Un nu, kā jūs grasāties nodrošināt adekvātu apmācību kontaktpunktu darbiniekiem, kā jūs grasāties nodrošināt šo darbinieku darba kvalitāti jā. Paldies, Forenses kundze. Grazie, prezidenti, anche molte grazie per questa. Paldies, priekšstādātāji, un um, paldies arī mūsu šīs dienas um, lektorē par ārkārtīgi interesantu analītisko prezentāciju. Ar lielu interesē visā noklausījos. Man uh, divi jautājumi, par kuriem vēlos uh, noskaidrot jūsu viedokli. Pirmkārt, uh, nevienlīdzība, kas joprojām ir vērojama Eiropā nevienlīdzības starp dažādām iedzīvotāju grupām. Un pēdējos gados tā aizvien pieaug. Jā, tad bagātie kļūst bagātāki, nabadzīgie kļūst nabadzīgāki, un arī slavenā taupības politika aizvien negatīvāk turpina ietekmēt izaugsmu un attīstību. Ko jūs par to visu domājat? Kā, kādas jūs, prāt, varētu būt zāles, lai cīnītos pret šo pieaugošo nevienlīdzību? Un otrkārt, uh, atsaucoties uz situāciju Grieķijā un valsts suverēniem parādiem. Nu, šis fenomens kļūst par tādu visaptvarošu un arī aizvien sarežģītāku pārbaudām. Es arī šajā kontekstā uzskatu, ka tapijas pasākumi nav tās labākās zāles, tā labākā recepte, lai to neutralizētu. Kā tad labāk risināt šo valstu parādu jautājumu, vai nevajadzētu uh, kā padomāt Eiropas līmenī par restruktūrizāciju, pārstruktūrizāciju. Paldies, pēdējie divi jautājumi. Nu, manas puses viens par vienas politikas ietekmi uz uh, šo globālo izlīdzināšanās mehānismu ietekmi. Itra komitejā šeit uh, šodien tiks pieņemts atzinums par situāciju tērauda nozare. No Tur tiek aicināts eh, veikt pielāgošanās pasākumus, eh, lai neutralizētu CO2 tātad, izmešu traģisko situāciju šajā jomā. Nu, lūk, par šo te vidas pasākumu kopēju ietekmu vēlos, tad, tad eh, baicāt, ko jūs, kā jūs saskatiet vidas ietekmi uz ekonomikas attīstību nākotnē, un uzmans jautājums par skepsi. kas ir vērojami sabiedriskajā domā attiecībā uz globalizāciju un starptautisko tirsniecību. Jūs pareizi pieminējāt, ka jūs sevišķi tajās eh, valstīs, kas eh, plūc eh, vislielākos labumus no šīs globālās tirsniecības, ir figurēs lielākā skepse pret šo globalizāciju un starptautisko tirsniecību. Un, nu kā jūs to mm, komentēt šo attiecīgo valstu nostāju? Paldies! Un tagad vārds jums. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, members. Paldies jums un paldies arī komitejas locekļiem, priekšstādāju vietniekiem par teicamajiem un, protams, eh, arī diezgan grūtajiem jautājumiem. Buhnē kungam atbildēšu lūkojumu. Nu, patiesībā, kad iepazīstināju jūs par šiem skaitļiem, tie ir balstīti uz pierādījumiem, uz empiriskiem faktiem, ne tikai OECD, bet arī cits, kopā ar citām institūcijām esam iekuši dažādu analītisku darbu un pētījumus, un tā kā visi šie skaidri, kas figurē manos slaidos, ir balstīts konkrētiem pierādījumiem. Un domāju, pat izniec atstāto ietekmi, svarīgākais jautājums tāds, vai tirsniecība sekmē izaugsmi. Dažādi starptautiskie pētījumi kopš 2000. gada secina, ka tirsniecības liberalizācija tomēr uzlabo dalībvalstu situāciju, dalībvalstu ienākums. Un arī dalībvalstu pašveiktie pētījumi nonāk pie tāda paša secinājuma. Tā kā tiešām ir ļoti daudz pierādījumi par labu tam, ka tirdzniecības liberalizācija nāk par labu valstīm, valstu ienākumiem, bet, nu, kā es sacīju, uzsvēru vairāk kārt manā prezentācijā, mums ir nepieciešami papildus pasākumi, šie flanking pasākumi, saistītie pasākumi, ka, kas būtu vērst uz, uz palīdzību maz, mazāk aizsargotiem iedzīvotāju daļām. Jo, protams, tirdzniecības eh, liberalizācijas rezultātā Atsevišķām kompānijām nāksies iziet no spēles un tiks zaudēts darba vietas, bet eh, nu, šobos, ka to vietā radīsies jaunas. Un eh, ir jāsniedz, eh, nu, jā, jāņem vērā tas, ka šajā cīņā alaži uzsver tas, ka man ir augstākā konkurētspēja. Par darba vietām savukārt. Dati liecina par to, ka nu, viennozīmīgas korelācijas starp uh, importu pieaugumu un eh, bezdarba pieauguma nav. Ja valsts ir konkurētspējīga, mm, tad tā eliša būs iespējas eh, pilnībā tātad plūkt augļus no tirsniecības dotiem labumiem, bet, protams, kā es sacīju, nepieciešam šie papildus pasākumi tādībā līmenī, lai palīdzētu mazaizsargātiem. Vinklēra kungam atbildēšu lūko. lai pārliecinātu sabiedrisko domu, lai pārliecinātu sabiedrību par starptautiskās tirdzniecības labumiem, nu, viegli nav. Es um, 19 gadus esmu bijusi um, Somijas parlamenta locekle un zinu, cik grūti mums pārliecināt ir savējos, arī tad, ja mums, mums rīcībā ir skaidri pierādījumi, ja dati, kas tiešām balstās uz pierādījumiem, kas uh, veicina par labu jūsu viedoklim, un tomēr pārliecināt cilvēks ir sarežģīti. Un ko tad mēs darām OECD līmenī? Ja? ar dalībvalstu palīdzību, ar, ar jūsu palīdzību mēs eh, mēģinam izplatīt mūsu darba rezultātus, mūsu informāciju. Ir ja nepieciešama eh, pla plašāka informācija um, dalībvalstu līmenī, plašsaziņu līdzeklī. Un sevišķi tajās valstīs, kur mēs redzam, ka politiskās diskusijas varbūt reizēm nav balstītas uz reālo situāciju, uz empiriskiem datiem. Un jā, nozara, nozara pārstāvu kompānijas jāuztur par mūsu sabiedrotajiem. Bet, nu, jānodrošina arī, lai eh, tā visā pasaulē darbotos pēc vieniem spēles noteikumiem. Un tāds ir viens no ICD arī mērķiem un nolūkiem, runājot par tātad eh, starptautisko uzņēmumu vadlīnijām, piemēram, ko esam izstrādājuši. To mērķis ir panākt, lai eh, ar šo vadlīniju palīdzību un citu rekomendāciju palīdzību maksimāli daudz valsts un valstu kompānijas arī um, to ievērot, jo nu, līdz ar to ir tiesniecība kļūst godīgāka, līdztiesīgāka, un tad, jā, valstis un, un kompānijas spēlē pēc vieniem spēles noteikumiem. Un nu, par antidempinga politikas pasākumiem, tas arī viens no jautājumiem, kas uh, ar regulāri uh, paceļas mūsu darbā. Nu, atkal jautājums, kādēļ tad veidojam um, šos, šīs vienotās vadlīnijas un spēles noteikumus, nu no arī tādēļ, lai cīnītos pret šo problēmu. Jo tā, protams, kropļo tirsniecības at, uh, izplatību, attīstību un uh, Un eh, tā nebūtu nesakmēja tādas uh, gaisotnes um, eh, uzbūšana, kurā viss spēlē pēc vieniem spēles noteikumiem. Runājot par TTIP un TPP miedarbību, nu labākais risinājums, ko atbalsta OECD, protams, alaši būtu daudzpusējas vienošanās, daudzpusēji nolīgumi, tas ir tas optimālais mērķis, pēc kā būtu jātiecās, bet otrs labākais uh, iznākums ir reģionāla rakstura nolīgumi, reģionāla rakstura vienošanās, un tādēļ mēs arī viennozīmīgi atbalstam arī TTIP un TTP P tipa noliegums, bet vēlos uzsvērt, ka būtu jātiecās pēc tā, lai šie noliegumi būtu pēc iespējas ambiciozāk, vērienīgāk, lai tur būtu pēc iespējas vairāk darbības jomu, un tiešām, lai līdzlība šajos noliegumos būtu maksimāli elastīga, maksimāli atvērta. Un lai arī šie noliegumi, noliegumi jā, būtu pēc iespējas daudzpusīgāki. Tiesniecība ar izēvielām. Un nu, te mēs, es nevēlētos eh, nākt klāt ar kādām spekulācijām, kādām, kādām, kādiem minējumiem. Protams, eh, ekonomikas eh, prognozēs mēs mēģinām noteikt zināmas tendences, kas tad notiktu nākotnē, bet nu, pat labam es gan labāk atturētos jau ECD līmenī par kādu konkrētu priekšstatu viedokli attiecībā uz to, ka šajā nozarē notiks to, kā nākotnē mēs nerunājam. Nu, un tad Gina Dārlings kundze. Domāju, šķiet par anti, antidempinga pasākumiem mēs vairāk vai mazāk jau tā kā dokumentēju. Arī jūs pieminējāt eh, papildus pasākums, eh, papildus atbalsta pasākums, kas ir ārkārtīgi svarīgi šajā kontekstā, tam es piekrītu. Bet runājot par eh, rekomendācijām starptautiskiem uzņēmumiem, es piekrītu jums, ka Visi šie starptautiskie nolīgumi ir um, jāuzrauga regulāri, jāveic šo līgumu izcenošanas um, uzraudzību, un visas um, valsts, kas ir parakstījušās zem šīm rekomendācijām, nu, tām arī aktīvi būtu jāizsastāv šo rekomendāciju īstenošanā. Es domāju, ka pasaulē ir pietiek dažādu normu, noteikumu, likumu un, un, un regulējumu, ja mēs to visu īstenot un, un ieviestu dzīvē, nu, tad pasaule uzreiz jau kļūtu maķinīgi pievilcīgāka. Un būtu vienkāršāk arī izmantot šīs globālās vērtību ķēdes, lai uzlabotu mūsu sadarbību un tā tālāk. Bet runājot par nacionālajiem Itāliju valstu kontaktu punktiem, jā, paldies par eh, šiem arī kritiskajiem vārdiem. Mēs vēlēšie klasamies konstruktīvā kritikā, mēģinam arī palīdzēt dalību valstīm uzlabot šo sistēmu un sekojam tiešām līdz tām, kā tad darbojas, kā tiek veidot šie kontaktpunkti un kas būtu jādara, lai uzlabotu viņu veikspēju. Tā kā jā, šis darbs ir jāturpina, tam ir pastāvīgi jāsako līdz. Nu, un tad priekšsādātāji. Nē, vēl bija jautājums no, no Forenses kundzes. Par to, kā ekonomikas politika un dažādi pasākumi nevēlši sakmē nevienlīdzību. Nu, jāsaka, pēdējos gados esam daudz strādājuši tieši pie šī nevienlīdzības. Uh, jautājumu, pie šīs problēmas, un uh, vēl es sacīju, ka valstīm valdībām būtu jāizteno tādi politikas pasākumi, kur mērķis ir sakmēt inkluzīvu izaugsmu, jo mēs uzskatām, ka pārliecīga nevienlīdzība, protams, nenāk pa labu izaugsmai. Un tālāk ar savā prezentācijā uzsver to, cik svarīgi ir papildus atbalsta pasākumi. Izglītības sistēma, piemēram, tajā jā, jānodrošina iespēja visiem ar izglītības palīdzību un, un arī ar to optimālāku darbtirgus funkcionēšanu kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības lozakļiem. Šām eh, tādējādi arī mēs sakmētu labākus ekonomiskos rādītājus. Un um, eh, priekšstādētāji atbildot uz jūsu uzdotiem jautājumiem, par uh, vidas apsvērumiem un uh, iespējamām izmaiņām nodokļu jomā. Protams, izaugsmē ir apsveicama, bet izaugsmē jābūt nākotnē būt arī ekoloģiskai, zaļai tā sacīt. Nu, bet vienlaikus visām valstīm tomēr būtu jāspēlē pēc vienas spēles noteikumiem. Lūk, tas ir svarīgi tiešām, lai zinātu vairāk globālā līmenī tikt ievērot vieni noteikumi, lai dažādi, dažādas normas, dažādi nodokļi neliktu barjeras tiesniecībai. Lai dažām valstīm nerastos eh, mākslīgas priekšrocības. Tātad, lai tiešām jāpanāk, lai šie, šie politikas instrumenti panāktu to, ka tie pēc iespējas daudzpusīgāk un, un rada vienlaicīgas spēles noteikumus. Jūs arī pieminējāt arī to, ka ir jāsakmē informācijas eh, apmaiņa, ir jāpopularizē mūsu darbs, gan OCD līmenī, gan citviet. Tātad eh, mūsu diskusijas par tiesniecības eh, liberalizāciju jālaši ir jābalsta uz konkrētiem pierādījumiem. Paldies priekšsādētāji, paldies, dāmas un kungi. Visu labu. Thanks a lot for this. Liels paldies par šo ļoti interesanto diskusiju un precīzajām atbildēm. Un mēs esam pabeiguši precīzi laikā. Vēlreiz liels paldies! Un, dārgie kolēģi, jūs, protams, saņemšiet, saņemsiet šo prezentāciju un arī ielūgumu uz uh, pasākumu Parīzē oktobrī, lai mēs varētu uzturēt ciešas kontaktus ar OECD. Vēlreiz liels paldies! Visu to labāko! Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labi, dārgie kolēģi, ir pulkstens desmit. Mēs sāksim ar balsošanu. Vispirms nobalsosim par Schaukis kungas ziņojumu par regulu, kas attiecas tādu preču tirzniecībai, kuras var izmantot uh, spīdzināšanai. Vispirms viens jautājums. Vai visiem ir līdz balsošanas kartītes? vai politiskās grupas ir pārstāvēts pilnā sastāvā. Šķiet, ka jā, cik man ir redzams, bet uh, veiksim testa balsojumu, lai redzēsim, cik daudz ir klāt. Sākam balsot. Und die Abstimmung. Beidzam balsot. Līdz mums ir 29 cilvēki, kas ir nobalsojuši, un politiskās grupas arī attiecīgi ir pārstāvēts. Nu, labi, tad varam sākt. Ar 25. grozījumu. Kurš ir par? Pret? Atturas pieņemts. Kompromisa priekšlikums uh, viens, kurš ir par? Pret? atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 30 un tas pats arī no juridiskās komitejas par pret atturas Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Abstimmung ist. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriesim pie otrā grozījuma par, pret, autoras pieņemts, ceturtais grozījums un Droāsēši, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 31 par. Pa, vēlreiz par, pret, atturas. Es teiktu, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Dro septiņi par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 38. grozījums par pret atturas. Un pārbaudīsim laikam vēl vienu reizīt. 38. par pret atturas pieņemts. 38. grozījums par pret atturas pieņemts. 39. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 40. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 9. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 48. grozījums un droā 15. pirmā daļa. Tātad par pirmo daļu. Kurš ir par? Pret. Pārbaudīsim. Pirmā daļa. 46. 48. grozījums. Pirmā daļa. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 47. grozījums par pret atturas noraidīts, 48. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 12. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 49. grozījums un dro 16 par, pret, atturas pieņemts, 50. grozījums un dro 17 par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim 50 un 17 elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Pāriesim pie 13. grozījuma par, pret, atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 5 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 18. grozījums par, pret atturas norēdīts, 19. grozījums par pret atturas norēdīts, 20. grozījums par pret atturas pieņemts, 21. grozījums par pret atturas norēdīts, 22. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 23. grozījums un drā viens par, pret, atturas pieņemts. 54. grozījums un drā 20 par, pret, atturas noraidīts. 55. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 56. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 56. grozījums. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. pieņemts. Grozījums uh, 22 droā par pret atturas norēdīts. 57. grozījums par pret atturas norēdīts. Tālāk. Uh, Mutisks grozījums viens, pald, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. Un otrs mutiskais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad pievērsīsimies 58. grozījumam par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. 58. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. grozījums par. Pret. Atturas. Es teiktu, ka tas pats vairākums būtu pieņemts. 60. grozījums par pret atturas šķiet, ka arī pieņemts, un 61. grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad pievērsīsimies uh, balsošanai pār tekstu kopumā ar grozījumiem. Tas vēl nav elektroniski. Kurš ir par? Pret? Atturas? Ar lielu vairākumu pieņemts. Un tagad nobalsosim elektroniski par leģislatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. 34 pār, Lielas paldies, apsveicu Skākas kundzi. Tagad uh, domāsim par to, kā rīkoties tālāk. Es gribētu jautāt referentē, kā viņa grasās uh, virzīties uz priekšu. Paldies! Es Vispirms gribētu ar šo ziņojumu doties uz plenāru sesiju. Domāju, ka šeit mēs varam pielikt punktu un dodamies uz plenāru sesiju uz balsošanu. Nu labi, tā tad uh, punkts un nekāda trialoga. Vispirms uh, plenāru sesiju. Vispirms uh, balsosim par sarunvedēju komandu un par mandātu pēc tam, kad ziņojums būs apstiprināts parlamentā. Uh, Tas mums nodrošinātu labāku pamatu, ja kaut kas uh, no šī brīža līdz plenāra sesijai mainās, un būtu jocīgi, ja mūsu komiteja jau būtu devusi mandātu, tāpēc, manuprāt, uh, būtu saprātīgi pabeigt to plenāra sesijā. Good. Labi. Tad uh, mēs par to lemsim tikai pēc plenāra sesijas. Labi. Liels paldies. Tad. Uh, pievērsīsimies devītajam punktam. Tur mēs uh, runāsim par Kolumbijas un Peru nolīguma uh, paplašināšanu, iekļaujot uh, šī tirzniecības nolīguma aptērumu arī, arī Ekvadoru. Un šeit referents ir Helmuts Šalts. Sāksim ar kompromisa priekšlikumu viens. Kurš ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 7 un 24 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromisa priekšlikums 2 par. Pret. Atturas. Pieņemts kompromisa grozījums 3 par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņ... noraidīts. Pārbaudīsim 17. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un noraidīts. 19. grozījums par pret atturas noraidīts. 20. grozījums par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas noraidīts. 23. grozījums par pret atturas pieņemts. 26. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums par, pret, atturas noraidīts, 28. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 29. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 30. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 31. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 32. grozījums par, pret, atturas pārbaudīsim. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. grozījums par, pret, atturas noraidīts, 35. grozījums par, pret, atturas noraidīts, 34. grozījums par, pret, pārbaudīsim 34. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums 4 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim. Kompromisa grozījums 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tad pievērsīsimies 41. grozījumam par, pret, atturas norēdīts, 42. grozījums par, pret, atturas norēdīts, 30, 43. grozījums par, pret, pret atturas noraidīts. 44. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. 44. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 45. un 46. atkrīt, un mēs varam pāriet pie. Ak tā, atvainojiet, 46. tur mums par otro daļu tomēr jānobalso. 48. grozījums otrā daļa. Kurš ir par? Pret? atturas noraidīts. Un tagad pāriesim pie 47. grozījuma par pret atturas pieņemts. Liels paldies! Kompromisa grozījums 5 par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 6 par pret atturas pieņemts. Grozījums uh, 25, uh, 52 par pret atturas pieņemts. 54. grozījums par pret atturas noraidīts. 55. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss uh, septiņi par pret atturas pieņemts. 59. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 59. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturas noraidīts, kompromisa grozījums 8 par, pret, atturas pieņemts, kompromisa grozījums 9 par, pret, atturas pieņemts, Kompromisa grozījums 10 par pret atturas pieņemts. Un šķiet, ka es pārliecu pāri 68 grozījumiem, par to vēl būtu jānobalso. Kurš ir pāri 68 grozījumu? Pret? Atturas? Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. 68. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par desmito kompromisu mēs jau nobalsojām. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums 71 par pret pret, atturas noraidīts, grozījums 72 par, pret, atturas. Šķiet, ka pieņemts, tomēr pārbaudīsim. 72. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot pieņemts. Šķiet, ka skaidrāk vairs nevar būt. Pārējām pie 73. grozījuma par, pret, atturas pieņemts, kompromisa grozījums 12 par, pret, atturas pieņemts, grozījums 76 par, pret, atturas pieņemts, grozījums 77 divās daļās. Pirmā daļa, kurš būtu par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par. Pārbaudīsim pirmo daļu. 77. grozījums, pirmā daļa, pārbaudam elektroniski. Sākam balsāt. Beidzam balsāt. Pieņemts. Otrā daļa. 77. grozījums otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 78. grozījums par, pret, atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet uh, pārbaudīsim arī šo 78. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums pie apsvērumiem, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad pievēršamies galīgajam balsojumam par rezolūciju. Balsosim elektroniski un sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 31 pār. Ziņojums ir pieņemts. Apsveicu Šalca kungu un novēlu labu sadarbību ar Ekvadoru. Kommen wir zu. Nu, ko ar to pašu nonākam pie 11. darba kārtības punkta, un šeit ir tātad mutisks lūgums komisijai attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Vietnamā jūs sevišķi ņemot vērā sarunas par uh, tirsniecības nolīgumu. Te mums ir uh, divas uh, rezolūcijas sagatavotas, un, un pirmā ir uh, kompromisa rezolūcijas priekšlikums, un, uh, un uh, otru ir sagatavojis mūsu pastāvīgā um, referente. Tātad par kompromisu sākumā balsosim. Un nu, tad, iespējams, arī par otro balsosim. Tātad. Nu, domāju, ka balsosim tad elektroniski attiecīgi ņemot vērā šo situāciju un tādā par kompromisu. Attiecībā uz mutisko lūgumu komisijai, tad, tad um, sākam balsot. Beidzam balsot. Ar 20 balsīm pār ir pieņemts, un līdz ar to otrā rezolūcija līdz ar to atkrīt. Par to balsot nav nepieciešams. Nu, un tālāk tad nonākam pie. Gut, dann kommen wir zu Punkt 12. Labi, tad tālāk skatām 12. darba kārtības punktu. Eiropas Savienības loma, apvienoto nāciju organizāciju. Kēlērs kundze šeit ir referente. Nu, un sākšu ar vienu tādu ievadu komentāru par kompromisu. Um, priekšlikumiem nebūs tālītā balsojuma laikam par septīto kompromisu, ja eh, tāds pat ierosināja dalību balsojumu, tad tur jā, jā, jā, jāpieņem lēmums, kā tad uh, balsot. Nu, parasti mēs balsojam tomēr par kompromisu kopumā, līdz ar to stājoties balsojums eh, šajā punktā netiks paredzēts. Nu, lūk, ar to pašu sākumu balsot pirmais grozījums divās daļās. Kas te balso tātad par pirmo daļu? Kas par? Pret? Atturās? Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Nu, tā paknapa, bet nu, tomēr pieņems. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Atturās pieņems. Sestais kompromiss priekšlikums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts? Pirmais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts? Septītais grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās? Noraidīts? Tomēr pārbaudīsim. Tātad septītais eh, grozījums. Statītais grozījums. Eh. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Astotais grozījums, kas par? Kas pret? Atturās. Nu, nāksies pārbaudīt. Um, tā īsti nevarēja saprast. Tā tad uh, balsojam par astoto grozījumu. Beidzam balsot. Norēdīts. Devītais grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Norēdīts. Otrais kompromiss. Kas par? pret, atturās pieņemts. 14. grozījums. Kas par? Pret, atturās norēdīts. 7. kompromiss. Nu, šeit nebūs dalīts balsojums, balsosim par visu kompromisu kopā. Kas tātad par 7. kompromisu? Pret, atturās norēdīts Pieņemts. Trešais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Un tālāk 23. grozījums, kas par pret. Nāksies pārbaudīt. Balsojam par 23. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 25. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Kāpēc gan ne? Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur 8. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 30. grozījums. Kas par? kas pret, atturās norēdīts. 31 D grozījums, kas par, kas pret, atturās norēdīts. 35. grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. nedaudz tāds apjukums mums, tā, bet eh, vai nu kā 32. grozījums, kas eh, par, tātad 32. grozījums, kas par? Pret? Atturās, nu redīts. 33. grozījums, kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Tālāk 39. grozījums, kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. Nu, tālāk 37. Eh, grozījums, un te balsosim pa daļām. 37. grozījuma pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Atturās norādīts. Otrā daļa. Kas par? Pret? Atturās pieņemts. 40. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 5. kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 43. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 45. Eh, grozījums. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 46. grozījums. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 48. grozījums. Kas par? Pret. Atturās noraidīts Domā, ka noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim. Balsojam vēlreiz par 48. grozījumu elektroniski. Lūdzu, balsojam. Nu, pēc kā būs beigās, nu, knapi, bet tomēr pieņemts. 50. grozījums. Kas par? Kas pret? Nu, nāksies arī pārbaudīt 50. grozījums, kā tad te bija. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, un tad, nu, gala balsojums, balsojam elektroniski par visu atzinumu kopumā. Beidzam balsot. Ar 29 balsīm pār pieņemts. Sveicam, Kēlērs kundze. Nu, tad, nu, nākamais um, atzinums, uz um, komitejas atzinums pār komisijas priekšlikuma attiecībā uz energo savienību. Buhner kungs ir referents. Un sāksim ar pirmo kompromisu. Kas par? pret, atturās, pieņemts. Un tālāk, um, astotais grozījums šeit balsosim divās daļās. Balsam par pirmo daļu. Kas par? Pret. Atturās. Man šeit, ka noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par astotā grozījuma pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tomēr pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. Otrais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Desmitais grozījums. Kas par? Pret atturās, pārbaudīsim, balsam elektroniski par desmito grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. 12. grozījums. Kas par? Pret? Atturās Norēdīts. Kompromiss numur 4. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 24. grozījums. Kas par? Pret. Nu, pārbaudīsim tomēr, kā te bija īsti. 24. grozījums. Kas uh, eh, pārt balsojumu lūdzu? Beidzam balsot. Noraidīts šis grozījums tālāk. Kompromiss numur 5, kas par pret atturējās pieņemts. 33. grozījums, kas par, kas pret, kas atturējās noraidīts. 35. grozījums, kas par, kas pret, atturējās noraidīts. 36. grozījums, kas par, kas pret atturās pieņemts. 38. grozījums, kas par? Kas pret? Atturās norēdīts. Sestais kompromiss. Sestais kompromiss priekšlikums, kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. 42. grozījums, kas par? Kas pret? Atturās norēdīts. 43. grozījums, kas par? Kas pret? Kas atturās? Norēdīts. Sabiedrēs kompromiss, kas par? Kas pret? Atturās? Pieņemts. 48. grozījums, kas par? Pret? Atturās? Norēdīts. 49. grozījums, kas par? Pret? Nāksies pārbaudīt. 49. Um, grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Šis grozījums ir pieņemts. 50. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 51. grozījums. Kas par? Kas pret? atturās. No nu, šie, ka pieņems, bet nu pārbaudīsim tomēr balstam elektroniski par 51. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Nu jā, labi, nu, labi te bijāt pamanījuši. 52. grozījums par. Pret atturās. Nu, diezgan skatās pats vairākums kā iepriekšējā gadījumā, bet pārbaudīsim. Tātad 52. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, nu, precīzi. Ar tieši tā, ar tādu pašu balsu vairākumu pieņemts. 53. grozījums, kas par? Kas pret? atturās, pieņemts. 55. grozījums, kas par? Pret. Atturās. Nu, pārbaudīsim tomēr 55. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. grozījums, kas par? Kas pret? Atturās. Nu, pārbaudīsim arī šo balsojumu. 56. Uh, grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. grozījums. Kas par? Kas pret? tā turās. Nu, man arī šķistu, ka tomēr pieņemts. 58. grozījums, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 59. grozījums par? Pret. Atturās. Noraidīts. 9. kompromiss, kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudīsim, no šeit, ka noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim. Sākam balsot par Davido kompromisu. Nu, laikam tad visi būs nobalsojuši, beidzam balsot līdz ar to un eh, pieņemt tomēr. Nu, tad attiecīgi 67. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. 61. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 68. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 69. grozījums, kas par? Kas pret? Atturās. Kam nāksies pārbaudīt? Tātad 69. Eh, grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss, kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 71. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 72. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Norēdīts. Nu, un tagad gala balsojums par visu atceņumu kopumā. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Un ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņems. Sirsnīgs veicam, Buhner, kungs, um, par jūsu darbu. Good, liebe kolēģi. Nu labi, dārgie kolēģi, tad līdz ar to pašu balsojuma tūri ir beigusies. Un pārējiem pie 14. darba kārtības punkta. Arī tāda mums sirdī tuva tēma, tas ir tā tīza, sarunas par um, tirsniecību pakalpojumu pakalpojumiem, pakalpojumu tātad sniegšanu. Jau kopš um, 13. gada mēs uh, spriežam par uh, turpmāko pakalpojumu sfēras liberalizāciju, tātad, dārgie kolēģi, dārgie viesi, viesi un kolēģi, lūdzu jūsu kulāru sarunas arī veiciet attiecīgi kulāros, nevis šeit. Tātad, kopš 16. gada mārta, daudzpusējo sarunu kontekstā, teksts priests par to, kā turpmāk liberalizēt pakalpojumu sniegšanas iekšējo. Ja tirgu kāds kontekstā. Nu, Eiropā ir plašas diskusijas par šo jautājumu. Un, nu, lai stiprinātu Eiropas nostāju, esam pieņemuši lēmumu līdz kā, kā, kā tītība sakarā arī pieņemt parlamentā rezolūciju šai sakarā. Un, nu, lai attiecīgi precīzāk atspoguļot parlamentu nostāju šajā jautājumā. Jā, Nu, liels darbs ieguldīts. Eh, nu, vēlamies pieņemt eh, rezolūciju. Mūsu pastāvīgā referenta Redingas kundze ir sagatavojis darba dokumentu par šo um, rezolūciju, un nu, tā viņa Redingas kundze var izstādīt priekšā lūdzu. Um, you know about... Paldies. Kā jūs zināt, tad, kad mēs runājam par tirzniecības politiku, tad, uh, nu, nerad tās atbildes ir tādas ļoti kategoriskas, melns vai balts vai nu pār vai pret. Nu, un eh, runājot par tīzē, es centos īstenot eh, mazliet tādu citādu, līdzsvarotāku pieeju, lai eh, saprastu, kādas tad ir problēmas, kas ir jāmaina un kādi ir ieguvumi, ko būtu jāatbalsta. Tātad nu, tāds vidusceļš. Eiropas tirniecības politika, kas atver tirgus, un risina ģiltīgos jautājumus uh, atkarībā no konkrētās nozares. To visu var panākt ar tīsa. Šajā darba dokumentā es uh, pastāstu, kas tad ir tīsa. Um, prioritāte kritizēju to, tāpat arī tiek skaidrotas um, tāda mīte attiecībā uz tīsa, un mans pirmais vēstījums būtu tāds, ka uh, tad, kad uh, deputāti nāk klajā ar rekomendācijām uz sarunu vešanai, tad būtu jāizvēlas līdzsvarota pieeja. Darba dokuments ir uh, domāts, ir kā fona informācija par to, kas tad īsti ir tīsa un ar ko tā nav saistīta lai nodrošinātu to, ka mums ir tāda laba izpratne un labs pamats diskusijām. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka tīsa kolēģi ir svarīga. Tas ir lielākais nolīgums, par ko jebkad vēstas sarunas, un mērķis ir virzīt priekš arī sarunas PTO un reformēt gads tāpēc, ka gads eh, nu, jau ir eh, lielā mērā pārņemts ar eh, sociālai, sociālajiem jaunumiem. Aptuveni 70% no pakalpojumu sniedzējiem tirzniecībā ir pārstāvēti, un mēs Eiropieši esam pasaules čempioni šajā ziņā spēcīgākais partneris, un tas nozīmē, ka mums ir jābūt līderiem šajās diskusijās, nevis jāsako citu vadībai. Tas ir tieši tas, ko mums būtu jādara arī šeit parlamentā jāuzņemas tātad līdera loma. Jūs atcerēsieties, ka gada sākumā bez konsultēšanās ar jums esmu noteikusi piecas zilās līnijas un piecas sarkanās, tīri, lai aizsāktu diskusijas. Un šeit es gribētu izklāstīt tos vispārīgos principus. Pirmkārt, no tiem ir saistīts ar saturu saturs patērētājiem. Tīsē ir jānodrošina taustāmas tiesības patērētājiem, un to var arī īstenot, piemēram, attiecībā uz viesabonēšanu, pasažīru tiesībām, patērētāju aizsardzību tiešsaistē. Ir svarīgi nodrošināt savstarpējīgumu. Tātad Eiropas Savienības piekļuva trešajiem uh, tirgiem, eh, kur šobrīd nav pieejami. Te es domāju, piemēram, telekomunikācijas, transportu, sabiedrisko iepirkumu. Nu, godīga konkurence, veicināt vienlīdzīgas spēles noteikumus visā pasaulē. Nu, piemēram, digitālajā pasaulē nav robežu, un, un eh, līdz ar to arī sarunām būtu jābūt bez robežu. Ehm, tāpat arī dažādie nosacījumi. Mums ir jāizstāv pamatprincipi, kas iestrādāti mūsu līgumos. Ehm, Tostarp arī datu aizsardzība, kas varbūt nav gluži tiešniecības čēršlis, bet eh, ekonomiskās izaugsmas faktors. Mūsu sociālais modelis. Nu, no tīsa aptvēruma šie te principi ir tikuši izslēgti. Uh, Tāpat sociālās apdrošināšanas sistēmas, kas ir ieguvumi, nevis apgrūtinājums. Otrā grupa ir saistīta ar uh, atbildību, nolīgumu ietveru. Nolīgums, protams, ir eh, jāuzrauga un, eh, ja nepieciešams, eh, jākoriģē. Tāpat caurskatāmība mums ir nepieciešama visa informācija un jābūt atvērtiem arī sociālajiem partneriem, pilsoniskajai sabiedrībai, uzņēmēju pārstāvjiem. Uh, tāpat arī tiesības regulēt un daudzpusējīgums. Tīsa, nu pat ja tas eh, tik noslēgts ar 24 eh, vai varbūt 30 eh, pusēm, es īsti nezinu, cik tad um, būs dalībnieki, šobrīd ir 24, nu tam ir jābūt tādam jaunam stimulam, dzinulim arī PTO līmenī. Un tieši tāpēc arī tīsas sarunās eh, tiek izmantota gads um, valodu gads formulējumi. Tīsa var atvērt tirgus mūsu uzņēmumiem un var kalpot par eh, drošības tīklu mūsu iedzīvotājiem. Tāpēc arī tāds otrais vēstījums, uz ko būtu jāliek uzsvars, ir, eh, kā te būtu jāizskatās tādam labam nolīgumam. Jo ne par ko jau nesam vienojušies, kamēr nesam vienojušies par visu. Šobrīd varam eh, izteikties par dažādajiem elementiem, eh, par kuriem ir runa vai par kuriem būtu jārunā. Tik tiešām varam dot savu eh, pienesumu mm, tā, lai mēs būtu tik tiešām atbilstošās pozīcijās un būtu pārliecināti sarunu vedēji lai paustu savu nostāju. Tieši tāpēc arī ir tik ļoti svarīgi saņemt uh, jūsu viedokļus un komentārus par šo darba dokumentu. Uh, varbūt jums ir um, kas uh, piebilstams arī um, ziņojuma projektā, kas tiek gatavots. Jūs zināt, ka mums ir arī monitoringa grupa, kas ļoti regulāri tiekas galvenais eh, sarunu vedējs, eh, kam es gribētu arī teikt paldies par viņa atvērtību. Tie, kas ir monitoringa grupu pirms eh, katras saruna raunda un pēc katras saruna raunda, lai pastāstītu mums, kas tad ticis likts galdā, ko neizdevās pārunāt. Un, protams, viņš arī uzklausa mūsu komentārus. es pieņemu, man esmu tāda sajūta, ka uh, visas ēnas uh, ir tiešām apmierinātas ar to, kā darbs notiek. Es uh, personīgi esmu pārliecināta, ka tīsa dotu uh, daudz uh, dažādu iespēju gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Tāpēc eh, mums būtu jāvirza tālāk šīs dažādās iespējas. Protams, ka runa ir arī par izaicinājumiem, tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Un jāstājas pretī iespējamiem negatīviem elementiem. Turpmākajos pāris mēnešos uh, Ehm, mēs eh, tik tiešām ehm, sniegsim piemēru citiem, un es aicinu kolēģus sadarboties tikpat konstruktīvi un pozitīvi, kā to darījuši ēnas monitoringa grupā. Paldies! Paldies, Redings kundzei! Pirmkārt, došu vārdu ēnu referentiem. SND gadījumā Džūna Gerda Dārlinga. Paldies! Sākumā es gribētu pateikties Redings kundzei par eh, tik tiešām caurskatāmo veidu, kā TISA monitoringa grupa ir tikusi vadīta, eh, un paldies arī komisijas sarunvedējiem par viņu piedalīšanos. Es eh, piekrītu Rēdīņas kundzes vīzijai par to, kādam, kādai būtu jābūt parlamenta lomai tiešniecības sarunās. Līgumi mums dod iespēju ietekmēt sarunu rezultātus, bet mēs to varam panākt tikai tad, ja attīstam skaidrus, tā, kopīgus vēstījumus. Uh, Ceru, ka pie tiem varēsim turpināt strādāt, un tādējādi varēsim arī izstrādāt labu ziņojumu un virzīt sarunas pareizajā virzienā. Darba dokuments ir ļoti labs sākums. No viens puses tas atgādina, kāpēc mums ir nepieciešams šāds nolīkums par pakalpojumu tirzniecību. SNT grupai eh, svarīgi ir eh, tas, ka mums prāt ir jāpārregulē eh, globalizācija, tā lai nodrošinātu to, ka globalizācijas ietekme ir pozitīva gan uz ekonomiku, gan sabiedrību. Tīsa varētu būt iespēja mums arī izsināt ļoti būtiskus jautājumus, piemēram, sociālais dempings, lētākā darba spēka meklēšana Un eh, tā pašā laikā varētu radīt arī jaunas eksporta iespējas un jaunas tirgus um, plaukstošajai pakalpojumu nozarei Eiropā. Bet, nu, tas nav iespējams, eh, tad, ja tīs eh, tikai atkārtot iepriekšējās kļūdas, kas radušās, nu, ne, nemākulīgi vadītas tirzniecības starptautiskā līmenī. Tāpēc es varu pievienoties tam, kas ir teikts, tīs, proti, ka tā dokumentā, proti, ka Tisa būtu nevis jāmazina mūsu standārti, bet gan jāpaukstina tie globālā līmenī. Tisa pilnīgi noteikti ir jābūt daudzpusējiem nolīgumam, kas iestrādāts PTO ietverā. Un tieši tāpēc arī ir ļoti labi, ka darba dokumentā ir skaidri norādīts, ka mēs nemeklējam kaut kādas alternatīvas daudzpusējīgumam. Un ir jānodrošina, lai mūsu globālie partneri tīsa neizmantot kā alternatīvu daudzpusējīgumam. Uh, atvērta attieksme no parlamenta var dot rezultātus un panākt līdzsvaru. Tad, ja mums izdodas novērst tādus noteikumus, kas pasliktinātu situāciju Eiropā, pamatiesības, piemēram, tiesības uz privāto dzīvi, tāpat arī iestāžu tiesības regulēt, nu, tas nav vispār apspriežamas. Un mums ir arī skaidri jānorāda, ko tad tas nozīmē politiski un tehniski runājot ziņojumā. Darba dokumenta nolūks ir risināt visus šos jautājumus detalizēti, tomēr um, būtu noderīgi šobrīd domāt arī par um, nepieciešamību attīstīt kaut kādus jau precīzus formulējumus turpmākajām stadijām. Tīsa, tāpat kā citās uh, sarunās par starptautiskiem nolīgumiem, jau, nu, visviltīgākās būs detaļas. Uh, Nu, un tieši tāpēc mums ir jāaptur prātā arī mūsu iedzīvotāju bāžas. Nav runa tikai par eh, politiskiem eh, vēstījumiem, bet arī par tīri tehniskām detaļām. Mums ir jābūt nepārprotamiem, eh, paužot savu nostāju. Ir arī daudzi citi aspekti, kas būtu rūpīgi jāizpēta, un es ļoti labprāt iestrādāšu ziņojumā visas bažas, kas ir paustas man un manai grupai. Uh, Gribu tikai teikt eh, šodien, ka mm, fizisko personu brīva kustība vēl ar vienu mūsu grupai ir īpašas bāžas radoša jo īpaši jau Montfori iespējamā paplašināšana un jebkādi pasākumi, kas varētu pasliktināt, eh, piemēram, tiesību slēgt koplīgumus un eh, citas nodarbinātības apstākļus. Es esmu pārliecināta, ka turpmākajos mēnešos mums būs daudz iespēju uh, pievērst īsa vēl sīkāku uzmanību kopš pagājušo gadu esam ievēlēti un es tiku iecelt kā um, referenta SNT grupai. Mēs uh, tieši tā arī esam darījuši, proti pievērsuši lielu uzmanību tīsa. Un mēs grupā arī nāksim klājā ar konkrētiem priekšlikumiem ziņojumam, lai m, mm, varētu konstruktīvi līdzdarboties parlamenta nostājas um, noteikšanā. Un es ļoti labprāt sadarbošos ar pārējiem ēnu referentiem un arī ar um, galvenā ziņotāju. Paldies! Paldies! Ema Maklēte. Paldies, kolēģi, paldies arī ziņotājiem eh, par eh, monitoringu grupā paveikto lielisko darbu un paldies arī par šo te darbu dokumentu, kurš būs tiešām ļoti noderīgs eh, mūsu komitejas locekļiem. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti pozitīvs vēstījums attiecībā uz tīsa, iespējas noslēgt šādu nolīgumu un uh, stimuli daudzpusējai pārvaldībai un arī tam, kā tiek veidoti globālie noteikumi mūsdienu starptautiskajā pasaulē. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt uh, nepieciešamību pēc caurskatāmības šajā nolīgumā un sarunu gaitā. Es ceru, ka um, tas mums palīdzēs arī virzīt uz sarunas uz priekšu pozitīvā gaisotnē. Uh, Mm, ziņotāji lūgusi ēnu referentiem komentēt vairākus jautājumus, nu, un es arī to darīšu, pirmkārt jau, piemēram, prioritātes tīsam, un šķiet, ka referenti jau zina, ka finanšu pakalpojumu mm, tirgus atvēršana ir ārkārtīgi svarīga apvienotie karalistē. Un man ir liels prieks, ka iepriekšējā sanāksmē no galvenā saruna vedēja dzirdējām, ka ir panākts ievērams progress šajā ziņā. Uh, Tas mums eh, tiešām eh, rada prieku, bet mums eh, ir jāpaturprātā, ka ir nepieciešams būt elastīgiem. Esam pārdzīvojuši sarežģītus ekonomiskus laikus un būtu tik tiešām svarīgi, lai valdības varētu gal galā rīkoties, lai nodrošinātu finanšu sistēmu stabilitāti arī nākotnē. Vēl viena prioritāte ir e-komercija skatoties uz starptautiskajiem um, noteikumiem, kas pārvalda šo jomu, ir skaidrs, ka ētižniecība e kļūst arvien uh, svarīgāka kā nozari un arvien populārāka. Tāpat arī datu plūsmas ir ārkārtīgi svarīgas un uh, tā aizsardzība, lai varētu izmantot jaunās pārobežu iespējas. Mums, protams, ir uh, jāpatur prātā arī privātuma un spēcīgu datu aizsardzības standartu nepieciešamība. Tas ir jāizstrādā nolīgumā līdzsvarotā veidā. Vēl, manuprāt, nozare, kas ir mazliet nostumt maliņā, proti tiešpārdošana. Tā ir nozare, kas nereti negūst pietiekamo atbalstu un arī pietiekamo atzīstamību, jeb redzamību. Mm, Eivon, piemēram, liels tiešpārdošanas uzņēmums uh, reģionā, kurā es darbojos. Tas ir modelis, uh, piemēram, sievietēm, kas vēlas atgriezties darba vidē un uh, jauniem uzņēmējiem, kas nodrošina nepieciešamo elastību, lai atgrieztos darba un uzņēmējdarbības vidē. Es domāju, ka ir jāpievērš pietiekama uzmanība arī tiešpārdošanas nozarei tīsam, runājot par mm, tādiem parametriem, cik tātad tisa būtu jāiet. Es domāju, ka mums būtu absolūti skaidri jānorāda dalībvalstīm, ka ir. Um, Mērķis ir nodrošināt to, ka iestādes var pāraudzīt uh, sabiedriskos pakalpojumus tā, kā tās uzskata to par vajadzīgu. Um, tas parādās arī tētip uh, sarunās un, nu, ir ļoti skaidri jānorāda, ka dalībvalstis ir tās, kas patur tiesības pārvaldīt sabiedriskos pakalpojumus um, pēc pašu ieskatiem. Un vēl kāda lieta priekšlikums saistībā ar Turciju un uh, veselības apdrošināšanas pārnesamību celtniecības darbiniekiem. Nu, tas nav jautājums, kas būtu pārunājams šajā sakarā. Šeit runa ir tikai par dažiem izņēmumiem attiecībā uz augsti kvalificētiem darbiniekiem, kas uh, dodas strādāt citā valstī, veicot īpašus uh, kaut kādus uzdevumus, bet nu ne uz šo te Turcijas gadījumu. Uh, Paldies, Marija Kišāra. Paldies. Paldies, priekšstādātāji. Paldies arī referentai. Mēs e, ļoti cieši sekojam darba grupas darbam. Manuprāt, šis darba dokuments un sarunas par to ir ļoti liederīgas, e, arī ļoti auglīgas. Un es e, gaidu, kad mēs darba gaitā padziļināsim un uzlabosim šo tekstu. Es uh, uzskatu, ka ēnu referente uzdod ļoti svarīgus jautājumus. Pirmkārt, par formātu. Patiešām ir svarīgi, lai mēs varētu izmantot uh, ziņojumu, kas ir uh, skaidrs, saprotams, kurā mēs nor norādam parlamenta vēlmes un prioritātes. Un būtu labi, ja mēs radītu struktūru, kas aptvērtu vairākas nozares, nu, piemēram, ko horizontāls jautājums, piemēram, par. Uh, interesēto pušu iesaistītu, lai parlamenta, cilvēkiem ārpus parlamenta to būtu vieglāk lasīt. Un mēs uh, to izmantojam arī TTIP ziņojumā pirms vasaras. Manuprāt, tas varētu šo darbu palīdzēt struktūrēt tālāk par saturu. Mēs, protams, redzam, ka uh, pasaules ekonomika un Eiropas ekonomika aizvien lielākā mērā kļūst atkarīga no pakalpojumiem, un tāpēc mūsuprāt ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs uh, nodrošinātu pēc iespējas plašāku aptvērumu un valstu skaitu, kas uh, piedalās šī nolīguma īstenošanā. Tas ir īpaši svarīgi ņemot vērā neveiksmīgo situāciju, kas ir izveidojusies eh, PTO. Protams, mēs piekrītam tam, ka ir jādzi, jāiedzīvina daudzpusējā sistēma. Es ir visatvērtākā ekonomika pasaulē, un tīza ir laba iespēja mums nodrošināt to, ka pastāv divpusēja pieeja tirgumu visās uh, nozarēs, gan finanšu pakalpojumos, gan arī mm, jūras transporta pakalpojumu, telekomunikāciju, publisko iepirkumu jomā un daudzās citās jomās, kur tirgi ir jātēra. Es īpaši gribētu pievērsties uh, digitalizācijai, kas aptvēr gandrīz visas nozares un rāda daudz jaunu iespēju. Uh, ka arī atgādina mums, cik lielā mērā mēs visi savstarpēji šajā pasaulē esam saistīti, un ir svarīgi, lai tirzniecības plūsmas būtu balstīts uz noteikumiem, tāpēc mēs piekrītam jaunām iniciatīvām uz noteikumiem balstītā tirzniecībā, uzskatām, ka tās rada labus atveru. Eh, digitalizācijas attīstībai. Uzskatu, ka tīzā ir jānodrošina brīva dātu plūsma, kas ir ārkārtīgi būtiska digitālajai ekonomikai, bet arī rūpniecībai un citiem pakāpojumiem. Es jau pieminēju, ka tas ir, eh, tā ir horizontāla lieta un tāpēc ir jānodrošina, ka ir brīva dātu plūsma, tomēr tas nedrīkstētu skart patērētāju tiesības un eh, mūsu pamatiesības. Ir jānodrošina datu drošība. Uh, Manuprāt, eh, arī neutralitātes jautājums šeit būs ārkārtīgi svarīgs un kopumā mums būtu jāstiprina dinamika starp eh, plāniem es eh, digitālajiem vienotiem tirgumu un tam, ko mēs piedāvājam saistībā ar tīze. Tālāk, noslēgumā Kopumā es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai panāktu pēc iespējas lielāku valstu skaitu iesaistīšanu sarunās, ir jābūt kritiskajai masai, lai nodrošinātu, ka nolīgums sniedz rezultātus un ietekmē pasaules ekonomiku, un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski um, domāt par to, kā mēs um, komunicējam šajā jomā lai Tiza netiktu uztvērta par bagāto valstu klubu, vai arī, ka tas ir uh, veidots kā mehānisms pret cim, citām valstīm. Tas mums nekad nav nācis par labu. Mēs uh, ļoti priecājamies par attīstību daudzās pasaules eh, valstīs, kur cilvēki izkļūst no nabadzības, un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski domāt par to, lai tīza neradītu iespaidu, ka Eiropa ir eh, pret Ķīnu vai citām brik valstīm. Un visbeidzot, bet tāpēc nemazāk svarīgi, gan par tītību, gan par tīza. Mēs uzskatām, ka kopumā gaidas eh, par cilvēku un sabiedrību iesaisti tirzniecības sarunās diezgan ātri mainās, un, manuprāt, ekonomiskie ieguvumi un ambīcijas, lai panāktu labu tīza nolīgumu, ir skaidri. Tomēr ir ļoti skaidri par to jārunā, un, manuprāt, referente tieši to arī dara par potenciālajām problēmām un uh, jākliedē cilvēku bāžas, kas cilvēkiem ir. Audiovizuālais, audiovizuālā nozara vienmēr bijusi ļoti viltīga un ir jānodrošina, ka gan komisija, gan dalībvalstis, gan arī mēs kā tautas pārstāvi šeit cilvēkiem stāstītu, cik svarīga ir tīza kliedētu mītus, kur tie pastāv, un domātu par to, kā stiprināt uz noteikumiem balstīt sistēmu un uh, nodrošināt labāku apriti pakalpojumiem un precēm pasaulē aizvien ciešāk saistītā ekonomikā. Gojas ēnu referents nav klāt, ja? Ak tā ir gan, piedodiet. Es vienkārši jūs neredzēju. Lūdzu. No problem, President. Thank you. Nav nekāda problēma priekšsādātājiem. Liela uzmanība ir jāpievērš jūsu Ar lielu uzmanību mēs lasījām jūsu analīzi, jūsu darba dokumentu, un jāteic, ka tur ir redzamas pretrunas. No vienas puses jūs mēģināt būt uh, pēc iespējas caurskatāmāka, uh, veidot šo procedūru caurskatāmu, bet no otras puses šai procedūrā jau praktiski nav nekādas pārredzamības vai caurskatāmības. Ir svarīgi, lai jūs uz to norādītu. Mūsu politiskā grupa tieši tāpēc uh, ir paudusi iebildumus un uh, ļoti rezervētu attieksmi pret šādu procedūru. It īpaši pēc sarunu kārtas ar Urugvaju un Tur taču mēs redzējām, ka arī Paragvāja izstājās no sarunām, Urugvāja aizgāja no sarunu galda, un tāpēc uh, reāli sanāk tā, ka mēs te runājam par bagāto valstu klubu, un tāpēc mēs te zaudējam to svarīgo dimensiju, ka visas valstis var piedalīties uh, šī nolīguma īstenošanā. Pašlaik sanāk, ka piedalīties var tikai bagātās valstis, un tikai bagātās valstis var gūt kādu labumu no tā. Uh, Mēs eh, nepiekrītam, kāpēc eh, mums būtu jāiet tālāk par gads nolīgumu, jo pastāv ievērojami riski valsts eh, dienestiem ir iebildes arī attiecībā uz personu datu aizsardzību. Mēs taču zinām, ka šajās sarunās ir arī partneri, kuri neievēro fizisko personu datu privātumu un nevēlas nodrošināt tiem tādu aizsardzības līmeni, kāds ir garantēts Eiropas Savienībā pie mums. Tas, ko jūs piedāvājat, protams, ir ļoti interesanti. Jūsu ziņojumā jūs norādat to, ka ir nepieciešama plaša sabiedriska apspriešana, uh, par tīza nolīgumu, bet eh, nu, paraugieties, kas tad ikreiz notiek, kad par šo eh, tēmu tiek eh, sabiedriski diskutēts. Kas notika ar Urugvaju? Ikreiz, kad notiek šī sabiedriskā diskusija, cilvēki pauž uh, iebildumus un uh, šajā procedūrā nevēlas piedalīties, tāpēc mēs vēlamies atsākt sabiedrisko diskusiju un gādāt par to, lai cilvēki saprastu, ka tad, kad tiek apdraudēti valsts pakalpojumi, kad personu dati bez jebkādām robežām tiek sūtīti uz visu pasauli, un tas iedzīvotājiem. Ja rāda iebildums, ir skaidrs, ka Eiropas pilsoņi ir pret šādu nolīgumu. Tas ir liels izaicinājums. Mēs esam noskaņoti atvērti, raugoties uz dažādajiem izaicinājumiem, esam gatavi runāt ar cilvēkiem, skaidrot, par ko vispār ir runa, bet viņiem ir arī jāsniedz informācija par to, kas šajā nolīgumā ir aptvērts. Neviens konkrēti to nezina. Lielas paldies! Paldies, paldies referentēji par darba dokumentu. Manuprāt, būtu ārkārtīgi svarīgi, lai parlamenta ziņojumā būtu ieskicētas sarkanās līnijas parlamenta nosacījumi, lai būtu skaidrs saprotams, ko mēs redzam kā priekšnoteikums krīzē. Jūs jau zinat, ka zaļie pret to ir noskaņoti diezgan kritiski, tīpaši ņemot vērā to, ka tīza būs daudzpusējs, nolīgums, jo deklarētais mērķis ir tāds, ka tīza būs kā uh, pirmais solis ceļā uz multilaterālismu, un, manuprāt, tas tomēr diezgan apšaubāmi, jo aptvērums uh, vismaz iepriekš notikušo mm, diskusiju gaismā uh, parāda, ka attīstības valstīm ir grūti tam pievienoties un ir parādījās, kādas grūtības um, ir PTO kontekstā. Ja ir daudzpusēja tīza, tad tas eh, tikai parādītu, ka eh, PTO ir, nav pietiekami laba pakalpojuma jomai, un es nezinu, vai tas būs eh, sākums multilaterālismam. Tad jau drīzāk ir jādomā par gads sarunu atsākšanu. Uh, kas balstītos uz labākiem noteikumiem un principiem, ņemot vērā arī valsts pakalpojumus, pamatiesības, datu aizsardzību. Raugoties uz to, ka Urugvai ir aizgājis no sarunu galda, es nezinu, kā tad šis nolīgums varēs būt daudzpusējs. Tas viss ir jāņem vērā. Tīza, kā mēs šobrīd zinām, ir pārāk plaša un pārāk atkāpjas no gads nolīguma. Tur ir arī pielikumi par eh, iekšzemes regulējumu, caurskatāmību, dere, deregularizāciju un tam līdzīgi par um, preferenciālu attieksmi pret atsevišķām valstīm. Tas viss ir pretrunā ar gads, un es nedomāju, ka attīstības valstīm mm, tas patiks. runājot par gads noteikumiem. Un tas nozīmē, ka mums būtu jāatkāpjas no vairākiem pielikumiem un uh, finanšu nodokļa. Ir jāmācās no krīzes, kā to norādīja kolēģi, un jānodrošina, ka valstis mm, vispār var sniegt atbildi uz um, tām krīzes problēmām, kas ir parādījušās un kas vēl var parādīties nākotnē. Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai parlaments novilktu specifiskas sarkanās līnijas, lai mēs eh, skaidri un gaiši pateiktu, ko mēs eh, vēlamies, mm, lai šis nolīgums ietvertu un arī to, ko tam nevajadzētu ietvert. Liels paldies! Mēs ar prieku iesaistīsimies konstruktīvā dialogā ar referenti un citiem ēnu referentiem. Liels paldies! Tālāk vārds nākamajam runātājiem. Grazie. Eh, ringrazio anch'io la eh, collega Reding per la relazione. Beginas kundze. Liels paldies! Es gribēju pateikties eh, mūsu kolēģei Redingas kundzei par šo ziņojumu. Mēs esam diezgan pārsteigti, ka jūs kritiski vērtējat situāciju, jo eh, pilsoņi ir nobažījušies par TTIP un pat vēl vairāk bažīs par eh, šo starptautisko nolīgumu par pakalpojumiem Mēs runājam par transporta, pasta, telekomunikāciju pakalpojumiem un tā tālāk un tā joprojām, kas tiks liberalizēti un uh, kur valdīs brīva starptautiska konkurence. Bet uh, ir jāatceras, ka ES ir lielākais uh, pakalpojumu eksportētājs pasaulē, un tā varētu būt ļoti laba iespēja. Diemžēl mēs neesam mācījušies no pagātnes kļūdām. Uh, Uh, un problēmām, kas uh, saistītas ar noslēpumainību tītips kontekstā, atkal parādās šeit. Un tāpēc mums uh, ir jāpievērš uzmanība šīm problēmām tīza kontekstā. Mēs saprotam, ka komisija vēlas sniegt, zinām, caurskatāmību, bet saskaņā ar uh, Wikileaks, uh, TTIP, uh, konfidenciālā informācija būs noslēpumā vēl piecus gadus pēc uh, tā spēkā stāšanās. Tas ir demokrātijas deficīts, kaut gan mēs varam ticēt, ka tas nāk par labu pilsoņiem, jā. Viņi vispār par to neko nezina. Tās nodaļas, kas ir parādījušās Wikileaks, parāda, ka situācija ir ārkārtīgi satraucoša. Runājot par uh, vāru, ko iegūs multinacionāli uzņēmumi, kas alkatīgi mēģina paplašināt uh, savus starptautiskos tirgus. Es negribu te kavēties pie detaļām, bet nodaļa par finanšu pakalpojumiem vispār ir skandaloza, un tas parāda, ka mēs vispār vēlamies atcelt jeb kādus noteikumus par spīti tam, kādas uh, smagas mācības stundas mums mācās apgūt, nācās apgūt krīzes uh, laikā. Runājot par datu aizsardzību, manuprāt, šeit pieeja ir pilnīgi nepareizi. Ir ļoti viegli runāt par izolacionismu vai protekcionismu. Nē, mēs vēlamies uh, savstarpēji sasaistītu pasauli, bet uh, tam ir jānotiek cieņpilni. Uh, Mm, inkluzīvi un pakalpojumi šajā ziņā ir ļoti izšķiroši. Un tāpēc eh, es eh, gribētu teikt, ka mēs nedrīkstam slēpties aiz eh, tirgus liberalizācijas, aiz banku un lielo uzņēmēju lobbyiem. Mēs vēlamies, lai labumu no tās gūtu visi. Un ja pilsoņi mūsu valstīs no tā zaudēs, tad. Uh, Eh, ir, mums ir jāpasaka, ka Eiropa nav paredzēta pārdošanai. Lielas paldies, tālāk Fāris kungs. Merci. Non, mes chers collègues. Karāna kungs, paldies. Dārgie kolēģi, Redingas kundze, es sākšu ar secinājumiem. Eh, apturiet to, ja sekas būs eh, negatīvas. Un šobrīd mums komisija ir jāsaka, uh, apturiet eh, visas sarunas par tīza. Protams, ka tīza ir mazāk zināms nolīgums nekā tītība, bet tāpēc tas nav mazāk bīstams. Tas nozīmē, ka piemēram, sabiedriskie pakalpojumi, SNCF, Francijas dzelzceļa kompānija tiks privatizēti, un līdz ar to tas eh, nozīmē valsts eh, sektora privatizāciju, protams, par labu uh, peļņai, ne jau par labu sabiedrisko pakalpojumu pieejamībai, un tas ir ārkārtīgi bīstami, un ņemot vērā to, un ņemot vērā šīs uh, uh konkurences operācijas, mēs uh, redzam, ka uh, sabiedrisko, mm, sabiedriskā transporta pakalpojuma cenas uh, ievērojami mainīsies. Šī konkurence var sa sagraut uh, sabiedriskos pakalpojumus, vienmēr nodrošinot labēlīgus noteikumus multinacionālajiem uzņēmumiem. Un šobrīd Eiropas pilsoņi pauž vēlmi atbrīvoties no uzņēmumiem, kas nevis veido Eiropu, bet to grauj. Un Eiropas pilsoņi būs lielākie zaudētāji. Un runājot par jūsu ultra uh, liberālo pieeju, kas uh, ir pretrunā uh, brīvības idejai, uz kuras uh, balstās Eiropa. Es, Redingis kundze, gribēju jums teikt, ka šodien nevajadzētu tajā laikā, kad izaugsme nav atsākusies un mūsu kontinents piedzīvo ievērojams finansiāls grūtības, es gribētu jums vienkārši uzdot vienu jautājumu. Vai jūs varat precizēt, kādi sabiedriskie pakalpojumi būs pasargāti no, starp, no, no konkurences Eiropas un starptautiskā līmenī? Jo jūs uh, piedāvājat uh, veidot uh, globālus pakalpojumus, tīti kontekstā arī lauksaimniecības jomā. Un tāpēc, uh, Redingas kundze, man jums būtu viens priekšlikums. Mēs uh, vēlētos organizēt vizīti vienā lielā mm, Francijas TV kanālā, kur jūs varētu pastāstīt par saviem ultraliberāliem uzskatiem Francijas klausītājiem, jo tad, kad es lasu vienu teikumu jūsu ziņojumā, kas man, kur man no bailēm kājas sastingt, jūs sakāt, ka ir nepieciešams uh, dereglamentēt uh, pakalpojumu jomu, bet uh, ir daudz cilvēku, kas nepiekrīt jūsu kredo tieši šīm robežām, robežu likvidēšanai pakalpojumu jomā. Jā, es redzēju, ka jūs. Fünf Wortmeldungen. Kolēģi, vēl pieci deputāti pieteikušies no komisijai un Redings kundze arī, protams, jārēģē uz jūsu sacīto, tā kā aicinu jūs iekļauties divās minūtēs, ja, tā visā nopietnībā. Kāds vēlas izteikties um, par reglamentu kārtības punktu? Bet, diemžēl, bez mikrofona. Jā, tagad jau labāk. Jā, nu, divas minūtes. Pirmo reizi mēs par to runājam. Lielbritānija ir pasaules lielākais pakalpojumu eksportētājs. Mums šis jautājums ir ārkārtīgi um, svarīgs, un mūsu vēlētājiem tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un tādi jūs mums te klāstē, ka mums rīcībā tikai divas minūtes. Kādēļ jūs nevarētu ierobežot uh, ēnu uh, referentu pārlieku garos komentārus un atļaut mums vairāk izteikties. Mums tas šķietams ārkārtīgi svarīgs. Jūs mums piešķiet tikai divas minūtes priekšstādā. Es uh, ar uh, eh, vislielāko cieņu tā sacīt aicinu jūs pārskatīt savu nostāju. Te tisa ir ārkārtīgi svarīgs eh, jautājums. Varbūt, ka nā, kādam nākamajam darbkārtības punktiem mēs varam atvērt maķinīt mazāk laiku. Jūs ir ļoti um, par, saprātīgs parasti priekšstādā. Priekšstādātājs jau zina, ka mūsu darbkārtība ārkārtīgi saspringta. Nu, un, um, ēnu referentiem jau nu, parasti jādod iespēja izteikties, un, un nu, varbūt gluži pie, precīzi pie šiem divām minūtēm es nepieturēšos, bet aicinu jūs tomēr respektēt visus, jo pēc iespējas vairāk cilvēkiem vajadzētu dot iespēju izteikties, un tagad būs kungam vārds. Oui, merci, monsieur le président. Je vais... Paldies, priekšstādā, mēģināšu izteikties īsi tiešām. Uh, Mm, vēlos uh, uzteikt referents darbu pie šī atzinuma. Manuprāt, kopumā šis atzinums uh, tiešām ir uh, diezgan veiksmīgs. Tajā diezgan sekmīgi rezumēts tas, kādai būtu jābūt parlamentu nostāja attiecībā uz uh, TISA nolīgumu. Mēs vēlamies uh, liberalizēt pakāpenes tirgus un uh, nodrošināt um, priekšrocības mūsu patērētājiem, bet, protams, ir nepieciešams skaidrs sarkanās līnijas. Um, tātad uh, sabiedriskie pakalpojumi un kultūras sektors būtu daži no tādām. Te ir vairāki svarīgi jautājumi uzdot šajā darba dokumentā. Pirmkārt, uh, kādam būtu jābūt mūsu mēķim, domājot par uh, tātad bezpasēkt īza noliegumu. Kā mēs varam paplašināt mūsu līdzdalību šajās sarunās un kādām jomām būtu jāietilpst sarunu tvērumā. Es piekrītu, ka tie ir svarīgākie jautājumi un uh, uzskatu, ka Redings kundze pieņēma uz pragmatisku nostāju attiecībā uz eventuālo vienošanos. Eiropai, um, protams, jābūt um, avangardā šajās sarunās. Mēs esam visatvērtākais pasaules tirgus. Mums um, jāsakmē sarunas starptautiskā līmenī un jāspēj uzrādīt šo sarunu priekšrocības citām valstīm, kas piedalās sarunās. Mums ir jāspēj viņām nodemonstrēt uh, arī mūsu pašu veiksmes stāstu, jo sevišķi ir un par eh, varbūt konkrētiem pakalpojumiem, kas ir eh, gājuši plašumā. Mums ir jāuzrāda sava atvērtība un pārliecība, ka šīs nolīgums kopumā ir mūsu visu interesēs. Un, protams, ka mēs eh, grasāmies vest šīs sarunas tā, lai būtu vienlīdzīgs tās noteikumi, lai arī citām valstīm būtu interesējā piedalīties, un lai viņi saprastu, ka tirsniecības pakalpojumu liberalizācija nāks par labu arī citiem tirgiem. Paldies vēlreiz, Edīgas kundze, jums par darbu. Paldies, Prusta kungs, un tagad Arīnas kundzei vārds. Paldies, Edīgas kundze, par veikto darbu. Jā, mums jāmeklē konkrēti risinājumu kompromisa garā, un domāju, ka jūsu izvēlētā pieeja šai kontekstā ir visai veiksmīgi. Piekrīt kolēģis acītējiem savā ziņā, tomēr arī lielākās grūtības, ar ko mums jāsaskars um, šobrīd šo sarunu kontekstā, ir tādas, ka um, digitālā ekonomika turpina pieaugt, um, turpina pieaugt ļoti strauji, un uh, tā ietekmē arī pakalpojumu jomu. To nevajadzētu aizmirst. Un līdz ar to sarunās būtu lielāka uzmanība jāpievērš digitālajai ekonomikai un pakalpojumu digitalizācijai. Ja? Un es aicinu šo um, uh, iespēju runāt par mūsu atzinumu uh, izmantot um, tam, lai panākt sarunas par labāku regulējumu, kas mums uh, sniegtu lielāku aizsardzības, labāku aizsardzības līmeni. Un, lai panāktu labāku um, regulējumu, mums ir jānodrošina zināmas garantijas, protams, noteiktajām tirgus jomām un mūsu pakalpojumiem, jo nu, šai kontekstā digitalizācija var izvērst zināms riskus. Tad eh, jautājums par sarakstiem, tā sauktiem pozitīviem sarakstiem, domāju, ka um, tā būtu pareizā pieeja. Tāpat arī tā sauktās um, standstill klauzulas var būt nozīmīgas atsevišķajās jomās, jo sevišķi mēs runājam par uh, jomām, kas strauji attīstās. Uh, Nu, šīs neutralitātes, jeb standstill klauzulas nozīmē to, ka ir kādu laiku jāievēro status quo, jo tiešām jomās, kas strauji attīstās, ir grūti pateikt, vai nepieciešams vairāk regulējumu vai mazāk regulējumu. Turbūt tiešām labāk ir jāiepauzē. Jo sevišķi mēs domājam par iespējamo sociālo dempingu. Un nu, šeit varētu atsaukties uz nesenām diskusijām par um, Uber pakalpojumu, tātad par taksometru ekvivalentu. Un šis pakalpojums ir uh, dzīves ASV, un tagad viņš uh, pamazām sāk rupļot to sociālo modeli, ko esam baudījuši šeit gadu desmitiem ilgi Eiropā. Un, nu, tas pats ir adekvāts jautājums. Nu, ja sevišķi par nodokļiem, bet ne tikai. Nu, un um, Uber uh, pakalpojumu panākumu sakne ir tieši digitalizācija, digitālajie pakalpojumi. Un šī digitāla pakalpojuma sistēma pamazām sāk graut mūsu sociālo modeli, to nevajadzētu aizmirst. Un vēl um, ilgspējīgas attīstības klauzulas, kas arī būtu jāņem vērā šajos uh, noliegumos, lai um, aicinātu arī citus partnerus uh, vairāk uzmanības uh, uh pievērst uh, pilsēņu labklājībai. Paldies, Minēras kundze tagad. Dank u voorzitter. Voorzitter, in de Paldies eh, priekšstādētājiem. Pateicos arī referentai. Nu, kontekstā ar tētiep sarunām. Ir uzsāktas arī sarunas eh, sastībā ar tīza. Pilsoņi cicēs um, eh, daudz jautājumu un šaubu. Redings kundzes pirmajā atzinumā es redzu gan arī daudz pozitīva. Cerams, ka tas arī attīstīsies, bet eh, vienlaikus es arī saskatu, ka šis eh, nolīgums eh, dos lielākās priekšrocības uzņēmējiem, jo sevišķi tad, ja tiks liberalizēti sabiedriskie pakalpojumi. Un tas pilsoņiem par labu noteikti nenāks, un šīs bāžas ir raksturīgas daudziem pilsoņiem. Būtu jācenšas panākt līdzsvarots no, no līgums. Šeit, piemēram, būtu lielāka uzmanība jāpievērš arotbiedrību lomai caurskatāmība jāievēro, pilsoņi nepieprasa vēlāk caurskatāmību sarunu gaitā. Nu, un ceram, ka tie, kas pārstāvēs mūs šajās sarunās, šī caurskatāmība arī būs ievērota un ne tikai attiecībā uz uzņēmējiem, bet arī uz plašāku sabiedrību. Nu, paldies, un tagad slavenais Dārtmils kungs, jums vārds, jā, paldies, saka runātājs. Pirmkārt, vēlos iezīmēt šī pasākuma kontekstu. Paskāls Lamī šajā komitejā atbildot no jautājumu uzsver, ka slavenēšana tik nepieciešamais ar saviem tirgus par 80%. Jā, es patīju, tikai par 40% pakalpojumu jomā ir pabeigts. Un tās lūk ir šī, šo svaru konteksts. Nu, neesmu evaņģēliskais un kristietis tā sacīja, bet tomēr vēlos citēt Bībeli, kur ir labs uh, tātad teiciens pirms uh, tātad. Uh, mēģiniet uh, atrast skabargu savu tuvākā acī, uh, neizmirstiet par baļķi, kas regojas ārā no jūsu acis. Lūk, tāds ir vēl arī metaforiskais tās acīt. Un vēl vēlos norādīt, ka Lielbritānija lielākais pasaules uh, pakalpojumu eksportētājs, pat lielāks par ASV. Un tomēr, pat cik esam Eiropas Savienības dalībnieki, šajās svarīgajās, ļoti svarīgajās sarunās mums pašiem nav savas vietas pie sarunu galda. Mūsu vieta ir viena no 28, ko, manuprāt, visdrīzāk pārstāv tirsniecības komisārs, par kuras, starp citu, trīs politiskās grupas šajā parlamentā balsoja pret, tātad uh, ievēlošu komisiju. Un um, salīdzinājumam Maurīcija, kas ir, nu, tā nu, sagadījies bijusī Lielbritānijas kolonija, viņiem ir pašiem sava vieta pie sarunu galda. Viņi var spriest pries par šiem pakalpojumiem, pakalpojumu liberalizāciju, un mēs savukārt uh, nē. Tas nav pieņemami. Un te es runāju arī dažu citu kolēģu vārdā, man, savu tautiešu vārdā, tas man nešķiet loģiski. Divi ātri komentāri, kurus mēģināšu tad ātri arī nolasīt. Makārkēls kundze pamatot norādīja, ka viņai ir bāžas par a, turku celtniekiem, kas ierodas Eiropas Savienībā šajā kontekstā, šo sarunu kontekstā. Atbalstu viņas bāžas, viņa ļoti precīzi to raksturoja. Tomēr jānorāda, ka viņas partija, proti Britu konservatīvie, ja? kas ir pastāvušā valdošā partija, nu, pārlaši atbalsta Turciju un, un vēlas, lai Turcija kļūtu par Eiropas Savienības pilntiesīgu dalību valsti. Ja nu tas notiks, nu tad, protams, būs brīva personu pārvietošanās, ko baudīs Turki. Nu, tā ir vēlos vaicāt viņai vai kādam citam no viņas koncertējās partijas kolēģiem, lai jūsu bažas par to, ka Turki ieplūst eh, cilvēcības sektorā, nozīmē to, ka konservatīvās valdības nostāja ir mainījusies attiecībā uz to, ka Turcija varētu kādu dienu kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalstu. Es uzskatu, ka Turcija laika gaitā vajadzētu kļūt par, par dalībvalstu varbūt, bet katrā ziņā šī politika ir diezgan tāda, tāda eh, riskanta. Un Šāks kundze sacīja, citēšu, Eiropas Savienība ir atvērtākā ekonomika, ir tautsvencība pasaulē. Nu, ziniet, Tagad viņi ir pametuši šo, šo savu, bet eh, nu, es sacītu, ka Lūkāš Šaks kundze kopš 9. gada ir deputāti šeit. Un te, tas milzīgais uh, regulācijas apjoms, kas izgājis caur šai institūcijai, ir ierobežojis ekonomiku e, Eiropā. Man šķiet, ka viņi ir cieši no amnēsijas, ja viņi uzskata, ka mūsu ekonomika visatvērtākā. Bezbeidzot, dokuments ir tāds diezgan klišejisks, un, un eh, nu, tur ir, zinām, ten, centieni politizēt tirzniecību, un te tiek piesaugs Eiropas politiskais un, un kultūras modelis, un divos jautājumos, lūk, te, divos uh, teikumos, respektīvi, un uh, un eh, autors Luksemburgas eh, un deputāts, kas ir arī ticēt vai ne komisāri, kas pārstāv Luksemburgu iepriekšējā komisijā. Nu, padomāsim, kas tad ir šis politiskais un kultūras eh, modelis, Luksemburgas politiskais un kultūras modelis, kas balstās uz ievēršanas un nodokļiem, ka lūk tas varētu kļūt par, par tagad mītni, kur multinacionāli izvairās no nodokļiem, kur nekvalificēts cilvēks saņem kvalificēts darbietis Eiropā. Nu, piemēram, vairāk nekā 2000 parlamenta uh, uh, darbinieku ir bāzēta Luksemburgā. Viņus vajadzētu pārvērst uz Plīmutu vai Buharestu kaut kur uz šādām vietām, nevis, nevis viņiem būtu jāsēdēts nu, turīgākā Eiropas Savienības dalība valstī. Un ieteikums viens manai kolēģei, bijušajai komisārai. Viņa aizstāv Junkara priekšlikums. Nu, aicinu, lai Luksemburgu uzņemtu 50 tūkstošu ekonomisko migrantu, uz ko tiekties. Un nu, skatīsimies, cik ilgi tad ilgspējīgs būs jūsu politikas un kultūrālais modelis. Uh, Šīs eh, atzinums, eh, klišēja kompendijums, eh, apkopojums, un es domāju, ka te par to spriest ir vienkārši nozīmē iznēkot mums savu laiku un nebaidāk. Paldies, Demont kungs. Domāju, ka mēs šeit neesam sanākuši, lai spriestu par mm, Britu iekšpolitiku un, un vienā otrā virzienā tātad veiktu tādu, kā, sacīsim, politisku kampaņu un par jautājumiem, kas ir varbūt aktuāli Lielbritānijā. Bet nu labi, lai nu kā. Morēkungam vērts. Oui, merci, monsieur le président. Jā, paldies, priekšsādātāji. Nu, neapstrīdami. Šīs ir sarunas, kas rada daudz jautājumu. Un tas ir nolīgums, kas eh, vairāk vēl nekā TTIP. Varbūt eh, tas ir mazāk redzami, bet tas rada daudz vairāk risku un draudu. Un, un eh, no mūsu puses te ir nepieciešama ļoti liela piesardzība. Un tāpēc referents kundze jums ir taisnība. Mm, ka ir jā, jādara dzirdama arī parlamenta balss šajās, šo sarunu kontekstā. Ir nepieciešams, lai parlaments izteiktos par šo jauno tekstu. Un eh, jāturpina diskusijas ar, arī ar mūsu līdzpilsoņiem, jo, kā jau vairāk kolēģi norādīja, pastāv problēmas ar caurskatāmību, tā ir katastrofāla, un, un tāpēc uh, es vēlētos, uh, lai šīs sarunas notiek, kas varētu mainīt sabiedrisko viedokli. Bet, uh, jebkurā gadījumā ar to vien nebūs gāna, lai mēs kliedētu sabiedrības bāžas. Un te es nerunāju tikai par sarunu necaurskatāmību, kuras tādām valstīm kā Urugvai lika atkāpti, aiziet no sarunu galta. Uh, realitāte ir tāda, ka mūsu Eiropas pilsoņi vēlētāji vēlas, lai mēs parādītu, kādas ir skaidras sarkanās līnijas, kas, kam šajā nolīgumā ir jābūt un kam nē. Un tāpēc es uzskatu, ka šeit ir nepieciešams daudz strādāt, lai paplašinātu drošības tīklu, kas uh, pasargās Eiropas pilsoņus, ja tas ir iespējams, bet es neesmu par to pārliecināts. Piemēram, par sabiedriskajiem pakalpojumiem, uh, valstu tiesībām pieņemt uh, uh, likumdošanu. Un tas ir princips, kuru mēs nedrīkstam pārdot. Ir ar to vispār jāsāk domāt, un tāpēc ir pilnīgi pamatoti teikt, ka uh, ir jāpārliecinās par to, ka mums ir pozitīvais saraksts, lai mēs uh, domāt par kaut kādām uh, lietām, kas ir realizējamas, un runājot par sabiedriskajiem pakalpojumiem, ir jābūt pozitīvajam obligātam sārakstam. Un kā jau daži kolēģi norādīja, manuprāt, uh, šīs uh, klauzulas ir tāda Pandoras lāde, ko nevajadzētu atvērt, jo no demokrātijas viedokļa nebūtu iespējams nodrošināt uh, šo izpildi. Un vēl pāris lietas, kas man liekas uh, būtiskas. Tīza nav labs nolīgums, ja tas uh, likvidē visu progresu, kuru mēs esam panākuši pēdējo gadu laikā finanšu pakalpojumu jomā. Protams, tur ir nepieciešams vēl papildus progress, bet tā ir viena ļoti skaidra sarkanā līnija. Un tā kā mēs runājam par celtniecības un transporta pakalpojumu nozares. Un um, liberalizācija ir jādomā par to, kādus sociālos riskus tas varētu radīt. Arī tur sarkanās līnijas ir ļoti skaidrs. Un uh, jums ir uh, taisnība, jūs te pieminējāt pragmatismu, bet uh, pragmatisms paredz to, ka mums ir jāsaprot, ko mēs vēlamies. Mēs ceram, ka būs liela izaugsme, bet uh, Manuprāt, tas īsti nebūs. Ir nepieciešams uh, normas, nepieciešami noteikumi šo sārunu kontekstā, un tiem ir jābūt pamatotiem ne tikai ekonomiski, bet arī sociāli taisnīgiem. Sirsnīgs paldies! Vārds komisijai! Man prieks, ka mūsu veidoja komisijas pārstāvis, sarunu vedējs. Nu, viņš ir attiecīgi ziņos mums par to, kāda komisijas nostāja attiecībā uz darba dokumentu. Lūdzu. Paldies, un uh, paldies jums visiem par paustiem komentāriem un idejām. Nu, iesākšu to, ka paudīšu gandarījumu par uh, sadarbību ar šo grupu, sekojot tīsa sarunām. Turpināsim kopā strādāt ar jums, gatavojot uh, ziņojumu par tīs jautājumiem. Daži tehniski rakstura komentāri no manas puses, vai varbūt par to, kur tad esam šajās sarunās. Izskan jautājums par līdzdalību, vai līdzdalība tiks sarunās nebūtu jau plašākai, darba dokumentā pieminēs tas, ka mm, Briks bloka valstis eh, nepiedalās šajās sarunās, eh, bet jāatzīmē, ka mm, neviena attīstības valsts piedalās Meksika, Kolumbija, Kostarika, Panama, Peru, Pakistāna, Turcija. Maurīcija un viss šīs ir attīstības valsts, attīstības ekonomikas, kas piedalās šajās sarunās, aktīvi piedalās pie tam. Šajā grupā kopā arī ar attīstītajām valstīm, ASV, piemēram, vai Eiropas Savienību. Tiesības uz regulāciju, nākamais jautājums. Grupā šķiet, ka izkristalizējies eh, viedoklis, ka teksts par tiesībām uz regulāciju būtu jāiekļauj nolīgumā. Sākotnēji šis teksts eh, figurēja nodaļā par um, vietējo vai pašmā regulāciju. Un tīsta kontekstā mēs, vien, mēs vienojāmies, ka būtu nepieciešama kāda klauzula, kas attiektos uz visiem sektoriem, visām nozarēm, un uh, tā arī darīsim. Līdz šim tekstā nav nekā tāda, kas liktu domāt, kā mūsu regulatīvā satvera standarti tiktu pazemināti šī nolīguma rezultātā. Uh, Tiesības uz uh, regulēšanu, regulācija ir atzīts arī sadaļā par finanšu pakalpojumiem, kas tiek piesaukts arī šodien. Nu, ir skaidrs un nu, viennozīmīgs teksts, uh, gads uh, finanšu pakalpojumu pielikumā, tas, tas sākotnēji figurēja nu, potenciālais izņēmums, ja ārvalsts, kā to sauc žargonā, būtu norma, kas dotu iespēju dalībniekiem paredzēt atkāpes no daudzām normām, nodrošināt, ka tās var ieviest jebkuras pasākumus, kas nodrošinātu to finanšu uh, pakalpojumu sektoru stabilitāti, atzīstot to, ka tas tomēr ir ārkārtīgi kritiski svarīgs uh, sektors, ka tas uh, ietekmē visas tautsēmniecības funkcionēšanu. Tad izskanēja komentārs par uh, turku celtniekiem tīsta kontekstā. Nu, te nu es īpaši neskatu īpaši iemeslu bažām, jo mēs neesam uzņēmušies nekādas sārstības attiecībā uz uh, turku vai citu valstu celtniekiem. Tā kā uh, lai ko viņi arī vienpusēji nepieprasītu, mēs paši no savas puses neesam uzņēmušies nekādas saistības attiecībā uz viņu celtniekiem. Jā, profesionāļi, kas eh, darbojas šajā jomā, inženieri, arhitekti, jā, viņiem ir zināmas tiesības, bet katrā ziņā mēlstrādniekiem, celtniekiem, nu, ziniet, nē, tā kā, un, un tīs arī nedos viņiem nekādas papildus tiesības, nes turku, nes, nes citu uh, valstu piedrīgajiem tiesības uz tādu Eiropas Savienības nedos. Par caurskatāmību savukārt runājot. Tik pieminēts, ka Wikileaks eh, figurē šāda tāda interesanta informācija. Nu, vēlos teikt, ka šai komitejai nevajadzētu vispaļauties uz Wikileaks, lai zinātu, kas notiek tīsi sakarā. Visu sarunu dokumentus, pilnīgi visus dokumentus, kas eh, tiek cilāti tīsa sarunu gaitā, jūs, jūs arī saņemiet. Jūsu nostājas, mūsu nostājas, visu partneru nostājas. Uh, visi konsolidētie sarunu teksti ir jūsu rīcībā, un jūs esat arī iekavās, kādas ir uh, citu dalībvalstu nostājas dažādās uh, jomās, par ko tiek, tiek spriests sarunās. Un, protams, ne, piecus gadus uh, pēc sarunu noslēguma tiks konfidencialitāte tiks ievērot pavadu dokumentā, tas ir norādīts, bet katrā ziņā tie dokumenti, kas tiks eh, pieņemti sangatā gala beigās, eh, būs arī publiski pieejami. Nu, un eh, mūsu darba dokuments, kas pieejams visiem pilsoņiem, tur ir skaidri norādītas uh, savienības nostājas un, un mūsu piedāvājumi. Kopš 14. gada jūlija tas viss ir pieejams. Padomu ir izdevuši sarunu mandātu, komisija vēst uh, sarunas, un šis mandāts ir publiski pieejams uh, savienības tīmekļa vietnē. Ne? uzturām regulārus kontaktus ar pilsonisko sabiedrību arī zinu šajā, šajā jautājumā, un jā, to arī turpināsim darīt, un turpināsim arī jums um, um, un, pastāvīgi un visaptroši ziņot par darba rezultātiem gan šeit, gan šeit gan citās uzraudzības eh, grupās. Eh, kolēģiem īs eh, komentārs. Jā, es tikai gribēju uzdot vienu jautājumu Eiropas komisijas pārstāvim. Tad, kad jūs atbildējāt saistībā ar Turcijas jautājumu par to, ka jūs runājat galvenokārt par inženieriem, arhitektiem, nevis par celniekiem, vai jūs šādā vēstījumā uh, paužat komisijas, eh, komisijas attieksmi par mobilitāti Eiropā un um, kaimiņu valstīs? Vai jūs domājat, ka tīza līgumā tas tiks risināts? Ātri atbild, lūdzu. Paldies. Eh, Tīsa ne, nenodarbojas ar jautājumu par um, darbinieku kā tādu mobilitāti, bet gan par ne, nelielā mērā runa par profesionāļu augstu kvalificētu darbinieku mobilitāti uz kādu laiku. Uh, Mm, jo te runa ir par pakalpojumu sniegšanu visā pasaulē, līdz ar to mūsu interesēs arī, lai mūsu profesionāļi varētu doties uz citām valstīm sniegt pakalpojumus, un te ir savstarpējīguma princips, bet nekad neesam komentējuši neko attiecībā uz nekvalificētiem darbiniekiem. Ja skatāmies arī uz gads un eh, citiem pakalpojumu nolīgumiem, tad mēs vienmēr piemērojam augstākos eh, kvalifikācijas standartus eh, profesionāļiem, kas ierodas Eiropas Savienībā tirzniecības nolīguma ietvaros, jo īpaši jau universitātes grāds vismaz. Uh, Un eh, tāpat ir arī citas normas, kas tiek eh, piemērotas, eh, kas ļauj mums nodrošināt to, ka piemērojam darba tiesības, tā skaitā minimālā alga un arī koplīgumam mm, slēgšanas iespējas. Paldies! Redings kundzei, jā, mm, iespējas atbildēt. I, I will try to make it uh, very Es nu sēdīšos īsti un eh, paldies visiem ēnu referentiem par eh, viņu ļoti konstruktīvajiem komentāriem. Mēs eh, cenšamies visu pareizi izdarīt. Cenšamies, lai visas tās bāžas, kas pilnīgi pamatot izskan no deputātu puses, cenšamies uz tām atbildēt. Uh, Protams, ka deputāti pārstāv savus balsotājus, tad iedzīvotājus, un ir eh, pilnīgi normāli, ka izskan visas šīs bāžas, kuras mēs te cenšamies mazināt. Eh, piemēram, šie tie kvalificētie profesionāļi, pretstatā nekvalificētiem darbiniekiem. Nu, lūk, tas tiešām ir jautājums, kas ir eh, jānoskaidro, lai visiem būtu skaidrs, par ko ir runa. Tad mēs runājam par pakalpojumu sniedzējiem Nu, bet mēs nerunājam par uh, darba ņēmēju brīvu kustību. Lūk, bet, nu, pilnīgi normāli ir tas, ka šie jautājumi rodas, un uh, tie ir jānoskaidro pirms uh, nākam klajā ar kaut kādiem uh, dokumentiem. Šai komitejai būs iespēja balstoties ne uz darba dokumentu, bet uh, gan uz ziņojumu, kas uh, tiks sagatavots Mm, tad būs iespēja uh, piedāvāt visus grozījumus, uh, skaidrot uh, bailes, saprast, kur nepieciešama lielāka stingrība. Ja, piemēram, diskusijas par um, sabiedriskajiem pakalpojumiem. Uh, kopš janvāra esam uzsākuši arī diskusijas ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem, nu un arī ir, esmu lūgusi ievērot tādus zelta standartus, tā lai juristiem nebūtu pārāk daudz darba pēc tam, kad nolīgums tiks noslēgts. Uh, Mm, tā tad ir uh, ļoti skaidri jānosaka robežas principi, un ir uh, ļoti skaidri arī jāparāda, ka mūsu standarti un uh, normas nav apspriežamas mūsu līgumos, pamatiesības nav apspriežamas. Un es gribētu teikt visiem kolēģiem, ka Nu, protams, ka visu laiku parādās jautājumi par caurskatāmību. Nu, godīgi sakot, komisija ir izplatījusi dokumentus, kas ir komisijas rīcībā. Tātad tie ir Eiropas Savienības puses saruna vešanas dokumenti kas ir tikuši izplatīti, un tad, kad ir radušās problēmas, tās parasti ļoti raiti ir risinātas. Mums nav nekāda problēma attiecībā uz Eiropas dokumentu caurskatāmību. Dažreiz presē var lasīt, ka kaut kādi teksti ir tikuši nopludināti, bet, nu, nereti jau tie ir dokumenti, kas nāk no citām pasaules daļām, kura saruna vešanas dokumenti ir lielāks noslēpums. Uh, Nu, lūk, tā kā no mūsu puses es teiktu, ka caurskatāmība ir, problēmas tiek risinātas tik līdz tās rodas, un deputātiem, protams, ka ir jābūt pilnībā informētiem, jo ir svarīgi, lai arī mēs piedalītos teksta veidošanā, lai mums būtu iespēja nodot tālāk mūsu pašu un iedzīvotāju bāžas un tāpat arī saprast, kādi tad būtu ieguvumi. Es piekrītu kolēģiem vienā lietā, proti skaidrojuma trūkums ārējai pasaulē. Nu, un te es domāju ar ārējo pasauli arī parlamenta deputātus. Uh, Nu, ir skaidrs, ka tā mazliet trūkst, tāpēc ir nepieciešams visu pareizi sakārtot divos līmeņos. Pirmkārt, jau vienkārši skaidrojumi arī sabiedrībai saprotamā valodā, un otrkārt, tādi tīri tehniski jēdzieni, kas mums ir jāsaprota jo nereti jau šajās te tehniskajās detaļās slēpjas diezgan lielas problēmas. Lūk, šādi, šādus ir divus uh, komunikācijas līnijas, uh, mēs centīsimies nodrošināt, tātad, lai mūsu teksts būtu gana saprotams ārējai pasaulē, un tai pašā laikā pietiekami precīzs, uh, tīri tehniskā līmenī, lai izvairītos no jau kādiem caurumiem sarunās. Paldies, nu, lūk, tas bija pirmā viedokļu apmaiņa par šo jautājumu. Šķiet, ka līdz 15. oktobrim tiks strādāts pie ziņojuma projekta, tad tas tiks likts mums galdā un tad arī attiecīgi rīkosimies tālāk. Paldies, un tagad varam pievērsties 15. punktam. Viedokļu apmaiņa ar ieinteresētajām personām par Bangladešas ilgtspējas pakta īstenošanu. Atcerēsieties, ka pēc valsts starpgadījuma gadījuma negadījuma tika radīts šis te ilgtspējas pakts. Ir ticis panākt zināms progress, bet vēl ar vienu ir būtiski neatrisināti jautājumi. Šodien mums būtu jāsaprot, kāda tad ir situācija un ko vēlamies panākt. Es aicināju arī delegācijas vadītāju, sveicu arī Lamerts kundzi. Nu, un eh, mums ir arī tāds eksperiments šodien padomā. Eh, gribam eh, dzirdēt Islāma kunga video ziņu. Viņš ir Bangladešas apģērba ražotāja apvienības vadītājs un pirmais Bangladešas tirsniecības palātu federācijas vadītājs. Vai video darbojas? Yeah.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 Dīslēm kungs mūs dzird. Mēs uzklausīsim citus runātājus, un tad došu vārdu arī jums. Eh, mums vēl ir Lorans kundze. Eh, viņa pārstāv ārvalstu tirkotāju asociāciju, starptautiskās tirniecības asociāciju, un Bens Van Peperstrete, piegādes ķēdes koordinators Uniji, Global Union. Un Klēra Gurtēja, ILO direktora šeit Briselē. Nu, un, um, eh, cerams, ka visi var um, pieturēties pie piecu minūšu ierobežojumu, lai mums būtu iespēja arī diskutēt. Tātad Islāma kungs eh, piecas minūtes jūsu rīcībā. Ilgtspējas pakta situācija Bangladešā. Priekšādātāji dāmas un kungi, labdien visiem! Pirmkārt, jau es gribētu pateikties Eiropas parlamenta starptautiskās tirzniecības komitejai par to, ka e, organizējat viedokļu apmaiņu attiecībā uz ilgtspējas pakta īstenošanu un panākto progresu pēdējo pāris gadu laikā Kopš 2016. gada jūnijā tika pieņemts ilgspējas pakts, Bangladeša ir īstenojis juridiskus un administratīvus pasākumus, un tāpat arī praktiskas aktivitātes, eh, kā to nosaka eh, apņemšanās. Bangladeša ir bijis aktīvs spēlētājs, uh, un sadarbojusies ar attiecīgajiem ministriem, ministrijām, aģentūrām, starptautisko darbu organizāciju un citām darbu ņēmēju pārstāvošajām organizācijām. Nu, un tāpat arī ir nodrošinājusi atbalstu attiecīgu programmu īstenošanai. Un gribētu minēt, kādi tad ir lielākie sasniegumi līdz šim ir izveidotas uguns drošības inspekciju sistēmas, un vairāk simti rūpnīcu ir tikušas inspicētas. Ar 36 rūpnīcas tika atzītas par riskantām un ir tikušas slēgtas. Saskaņā ar Nacionālo rīcības plānu tika atzīts, ka pārējās rūpnīcas ir eh, spējīgs turpināt darbu, īstenojot eh, pielāgojumus. Un kopējais eh, darbojošos rūpnīcu skaits ir gandrīz 4000. Vēl ir jāveic inspekcijas vairākos simtos, aptuveni 250 citās rūpnīcās, un to ir plānots paveikt vēl šogad. Un tāpat ir tikusi izveidota publiski pieejama datu bāze. Uh, un arī valdības īstenotas inspekcijas datu bāzē ir iekļauta visa attiecīgā informācija attiecībā uz apģērbu ražotājiem, novērtējumu ziņojumi un plāni. Un līdzīga informācija tiek iekļauta arī ražotāju mājaslapās kā jau arī esam apņēmušies saistībā ar ilgtspējas paktu, ir, lai mainītu arī likumdošanu, piemēram, 2014. gada jūlijā. Ir vairotas tiesības slēgt koplīgumus, veidot organizācijas, darbinieki var veidot arotbiedrības, neinformējot par to vadību. Uh, Nu, tas ir būtisks uzlabojums, jo pirms eh, tam viņiem bija jāinformē uzņēmumu vadība, lai varētu reģistrēt eh, arotbiedrību. Šodien tas vairs nav nepieciešams. Kopējais arotbiedrību skaits šī gada septembrī ir 474. Eh, Nu, un vairāk nekā 300 no tām ir tikuši reģistrētas pēc 13. gada. Pēdējo divu gadu laikā arotbiedrību reģistrēšanas pieaugums eh, pilnīgi noteikti ir eh, rezultāts eh, grozītajiem likumiem. Uh, Nu, tāpat ir tikusi izveidota drošības komiteja un izveidots arī darbinieku labklājības fonds, kas tiek izmantots kaut kādu nelaimes gadījumu un citu starpgadījumu brīžos. Nu, lūk, un es nezinu, vai kādai citai valstī vēl ir šāds te darbiņēmēja labklājības fonds, ka noteikts likumā drošības komitejā piedalās ar gan vadības, gan arī darbinieku pārstāvji. Un mm, šādas te komitejas risina darba drošības jautājumus. Mums ir arī uh, izveidots jauns uh, postenis, uh, cilvēkam, kurš izskata dažādus noteikumu pārkāpumus, tā skaitā ir attiecībā uz ierobežojumiem arotbiedrībām. Tāpat ir izveidot arī samierināšanas komiteja. Šāda komiteja darbojas jau kopš 98. gada nu, un risina strīdīgus darba ņēmēja jautājumus, jo piedalās pārstāvi gan no darba ņēmēja, gan arī vadības puses. Līdz šai dienai komiteja ir atrasinājusi vairāk nekā 8000 gadījumu. Ja 130 miljardi kopumā ir tikuši iekasēti no uh, ražotājiem un īpašniekiem un um, izmaksātu par labu darbaņēmējiem. Mm, Bangladešas valdība ir uzlabojusi arī inspekciju sistēmu fabrikās. Ir tikuši pieņemt darbā 235 jauni inspektori, apņemšanās bija pieņemta 200, tātad um, esam um, gājuši vēl tālāk, pieņēmuši par 35 vairāk. Tāpat 280 eh, jaunas eh, noliktavu inspektoru vietas ir tikušas izveidotas. Es atvainojos, eh, Islāma kungs, bet man jūs ir jāpārtrauc, jo nu, jau 5 minūtes ir pagājušas, un mēs gribam dzirdēt arī pārējos runātājus, protams. Mums, mūsu rīcībā ir arī jūsu runas transkripts, izplatīsim to visiem, protams, lai viņi varētu to iepazīties. Vēlreiz paldies, un tagad vārds Lonkas kundzei, kas pārstāvja Sabiedriskās tirsniecības asociāciju. Thank you for the invitation and Paldies par ielūgumu un par to, ka mums ir iespēja piedalīties tik svarīgā diskusijā. Es pārstāvu asociāciju, kuru jūs pieminējāt, tā ir um, vadošā Eiropas uh, un starptautiskās tirzniecības um, asociācija, kas uh, ir izveidojusi trīs operatīvas iniciatīvas uzņēmumiem, kas um, iepērk avotas uh, Trešajās valstīs BPI biznesa un uh, vides uh, rezultātu iniciatīvu un tam līdzīgi. Un es gribētu pastāstīt, ko mēs darām saistībā ar Bangladešu. Bangladeša mūsu uzņēmumiem ir otrs, otrā svarīgākā avota valsts. Mēs redzam, ka šai valstī ir pozitīvas nākotnes izredzes. Mēs redzam, ka RMG sektors um, tur ātri pieaug, tas samazina nabadzību. Uh, veicam izaugsmi, mēs redzam arī, kāda ir izaicinājuma saistībā ar demokrātiju, pārvaldību un darba spēku, par kuriem mēs šobrīd runājam. Un mēs redzam Bangladešu kā riska valsti un atbalstam uzņēmumus, lai tie uzlabotu darba apstākļus, nodrošinot uh, specifiskus pasākumus. Vēl kopš uh, Rāna plādza incidenta mēs redzam, ka valsts attīstās uh, dinamiski, notiek dažādas pārmaiņas, īstenī, tīpaši celtniecības standārtu uzlabošanā un ugunsdrošības nodrošināšanā. Redzam, ka valsts ir veikusi papildu pasākumu šajā ziņā un ir daudz iesaistīto pušu, kas aktīvi darbojas šajā valstī. Mēs a, eh, turpinām darbību Bangladešā un turpinām atbalstīt uzņēmums, kas a, eh, tur iepērk um, materiāls un papildus atbalstām uzņēmumus, kas veic eh, sociālos auditus rūpnīcās. Mums ir vairāk nekā tūkstoši aktīvu ražotāju Bangladešā ar spēkā esošu sociālo auditu, un pateicoties šim auditam mēs redzam, ka 51 uzņēmums ir labs, bet vairumā ir nepieciešami uzlabojumi. Galvenā problēma, ar kur mēs saskaramies, saistās ar uh, Eh, drošību no riskiem, kompensāciju un darba stundām. Otra mūsu rīcība ir eh, piegādas ķēdē iesaistīto pušu eh, iespēju uzlabošanu, nodrošinot apmācību rūpnīcās Bangladešā. Mēs organizējam kapacitāšu vairošanas eh, pasākumus eh, vadītājiem, atbilstības eh, vērtētājiem rūpnīcās, un kopš 2015. gada sākumā mēs esam izglītojuši 400 cilvēku 12 apmācības programmās par ugunsdrošību, darba drošību un citiem jautājumiem. Vēl mēs apmācām iepirkējus Eiropā kas uh, vairo informētību par darba spēka problēmām, kas pastāv darba problēmām, kas pastāv Bangladešā. Trešais uh, darba pīlārs ir Bangladešas uh, puses iesaistīšana arī šeit Eiropā. Alians ir izstrādājis trīspusēju rīcības plānu, kas papildina sociālo auditu, ko mēs veicam. Uh, 40% parakstī, nolīguma parakstītāju ir arī FTI dalībnieki un iesaistās arī BSI. Papildus tam mēs um, rīkojam Bangladešā, Bangladešas pušu iesaistīšanu. Mums ir pilna um, apjoma pārstāvis uh, Bangladešā Daniels Zaidels, kurš uh, rīko diskusijas, pateicoties kurām mēs varam veidot dialogu ar starptautiskajām un vietējām organizācijām par tālāku situācijas uzlabošanu Bangladešā un izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies īstenojot 2013. gada darba kodeksu, kā arī veidojot efektīvāku sinerģiju starp dažādām iniciatīvām, kas šobrīd uh, darbojas Bangladešā. Paldies, ka esat iekļāvuši šo jautājumu šī, šī rīta darba kārtībā un ceru, ka pēc brīža varēšu šo sarunu ar jums turpināt. Liels paldies un tagad došu vārdu arotbiedrību pārstāvim. Thank you very much, Mr. Chair. Liels paldies, priekšsādātāji. Es uh, strādāju Uniglobal Union, kas uh, pārstāv globālā mērogā pakāpojuma industrijas uh, darbiniekus, uh, kā arī rūpnīcu darbiniekus, tajā skaitā tekstila fabrikās. Mūsu vairums mūsu biedru ir parakstījuši Bangladešas uh, vienošanās un uh, ilgspējas uh, paktu, par kuru mēs šodien runājam. Uh, Mēs uzskatām, ka šis, eh, šī vienošanās ir revolucionāra tādā ziņā, ka tā nodrošina atbildīgu un saistošu pieeju eh, normas eh, celtniecības un ugunsdrošībā Bangladešā, lai nodrošinātu, ka tādi incidenti kā Rāna plāca vairs neatkārtosies. Tomēr ir jāatzīst arī tas, ka šis eh, nolīgums nedarbojas eh, vakumā. Tas ir spēcīgi atkarīgs no tā, kas notiek Bangladešā plašākā kontekstā un no tā, kas eh, notiek Bangladešā saistībā ar tām problēmām, kuras ES e skata ilgspējas kontekstā. Mēs regulāri sniedzam aktualizēto informāciju par panākto progresu ilgspējas pakta kontekstā. Šo par progresu mēs ziņojam kopš 2015. Eh, eh, gada mārta atsevišķos ziņojumos, un ir jāatzīst, ka progress nav pietiekams, eh, lai publicētu formāli progresa ziņojumu. Mēs redzam progresu divās jomās. Viens ir tāds, ka šī gada mārta aktualizētajā ziņojumā mēs rakstam, ka mums ir nepieciešams uh, ka mēs joprojām meklējam finansējumu fondam, kurš uh, izmaksātu kompensācijas Rēna plāze traģēdijā cietušajiem. Un šeit iemaksas ir uh, veikušas daudzas puses, arī Bangladešas uh, valdība, arī iepircē ir atbalstījuši finansiāli šo fondu. Un otrs būtiskais solis uz priekšu, kaut arī Tas nav liels lēciens uz priekšu, ir noteikumi un uh, tiesību akti, kas ir publicēti. Vienu gadu pēc tam, kad tie tika solīti, kad darba likumdošana tika mainīta 2013. gadā, bet šobrīd 2015. gadā pēc ilgas kavēšanās mums ir normas un noteikumi. Tomēr es gribēju norādīt, ka sākotnēji uh, tika panākts progress zināmās jomās, piemēram, nodarbinātības un veselības komitejās, un kā tika pieminēts arī darbiniekiem, kuri apvienojas arotbiedrībās, vairs nav jāinformē uzņēmuma vadība par arotbiedrības izveidu pirms tā tiek reģistrēta. Un godīgi runājot, mēs uzskatām, ka Bangladešas darba likumdošana joprojām neatbilst starptautiskās darba organizācijas prasībām, normām un noteikumiem. Un, jo tie, protams, uzlabo darba likumdošanu, bet mēs uzskatām, ka tehniskā līmenī tur vēl joprojām ir diezgan daudz problēmu. Viena, ekspertu vērtējumā, to ekspertu, kas darbojas OŠA komitejā, un to, ka ir nepieciešami ārējie eksperti. Un mēs par to nevarējām vienoties. Ir nepieciešami tehnik, neatkarīgi tehniski eksperti, kas pārbauda ēkas. Un mēs zinām, ka Rāna plāza gadījumā īpašnieki atteica šādu pārbaudi. Uh, un uh, ēku drošība ir ļoti kritisks elements. Mēs uh, redzam, ka pašlaik uh, tiek veidota stingra mašinērija godīgas darba prakses pārbaudēji, tiek veiktas inspekcijas, bet ar to nepietiek, lai atjaunotu uh, uzticību starp uh, organizēto darba spēku no vienas puses un uh, no otras puses uzņēmu vadību. Un runājot par arotbiedrību reģistrāciju, te tika pieminēts skaitlis 400. Mēs uh, redzam, ka pastāv arī var, vārdarbības starp dažādām arotbiedrībām. Redzam, ka dažas arotbiedrības mēģināja uh, reģistrēties federācijās, bet uh, federācijas šobrīd vairs netiek reģistrētas. Un, un tātad valsts varas uh, rīcības brīvība tur tiek izmantota visai brīvi. Un uh, noslēgumā priekšsādētāji deputāti es gribēju teikt, ka progress ir, bet tas nav pietiekams un ir visai neliels, un tāpēc mēs gribētu runāt par sekām, par seku koncepciju, kas notiks tad, ja netiks panākts progress jo pretējā gadījumā nekas netiks darīts. Tāpēc mēs gribētu aicināt parlamentu kopā ar komisiju izvēlēties stingrāku pieeju uh, vērtēšanai ilgspējas paktā daļēji, grozot uh, tirzniecības režīmu, kuru šobrīd uh, bauda Bangladešas puse. Lielas paldies un visbeidzot vārds uh, Kotējas kundzei. Uh, Starptautiskās darba organizācijas direktori lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji un labrīt kolēģi. Liels paldies par ielūgumu. Un kā jau parlaments 2015. gada aprīļa rezolūcijā teica, ka šis pakts, kura mērķis ir stiprināt starptautiskās vienošanās, ir radījis būtiskas izmaiņas tekstila industrijas nozarē Bangladešā. Tomēr ir jādara daudz kas vairāk. Nākamais progresa pārskats par saistībām, kas ir ilgtspējas paktā, notiks novembrī, tātad pēc diviem mēnešiem Dakā un nesteidzoties pa priekšu šīs sanāksmes rezultātiem, gribēju izcelt pāris punktus saistībā ar šī brīža situāciju, tīpaši saistībā ar darba likumdošanu. Bangladeša ir apspriesta ILO standartu piemērošanas komitejā jūnijā, un tur valdība tika aicināta nodrošināt 2013. gada darba likumdošanas uh, atbilstību ILO 87. konvencijai par arotbiedrībām. Mēs aicinājām valdību risināt uh, negodīgu darba praksi, piemēram, uh, vārdarbību un mobbingu pret uh, arotbiedrību pārstāvjiem gan um, praksē, gan teorijā. Un, uh, nodrošināt tiesības uh, strēkot, kā arī samazināt minimālo nepieciešamo arotbiedrības uh, biedru skaitu. Darba, ņēmēju darba ņēmējiem eksportam ražojošajās zonās būtu jābūt tādām pašām tiesībām kā citur. Un šobrīd uh, pastāv darba likumdošana eksportam ražojošajās zonās, kur, piemēram, nav pieļauts uh, strādāt uh, um, darba inspektoriem, tāpat kā tas notiek ārpus eksporta zonām. Vēl viens svarīgs jautājums ir noteikuma norma piemērošana, kas ir nepieciešama, lai padarītu 2013. gada likumdošanu efektīvu. ILO uzraudzības struktūra ir aicinājusi um, izmantot. Uh, jāteic, ka šobrīd es nevaru pakomentēt um, ILO dokumentu, ko tā ir laidus klajā bet mēs atzīstam, ka zināms eh, progress šobrīd ir panākts, kaut arī darba likumdošanas laikā ir jādara kas vairāk, lai nodrošinātu atbilstību ILO standartiem. Vēl viena mm, lieta - aktualizēta informācija, kas papildina iepriekš sacīto par darba inspekcijām. Tur ir panāks labs progress inspektori, inspektoru skaits ir palielināts, kā jau teica Islāma kungs, šobrīd ir 380 darba inspektori, kas darbojas un pagājušā mēnesī ILO uzsāka apjomīgas darba inspekcijas, izstrādāja darba inspekciju programmu Bangladešai. Runājot par ēku drošību, kā jau tika sacīts, aptuveni 90% eksporta eksistējošo uzņēmumu šobrīd ir pārbaudīti, un tas, protams, ir labi. Visbeidzot, eh, Rana Plāza kompensācijas fonds, eh, kuru vada un uzrauga starptautiskā darba organizācija. Šobrīd uh, mēs esam tur apku, savākuši 30 miljonus dolāru, lai varētu kompensēt traģē, traģēdijas uh, upuriem kompensācijas, un šobrīd mēs runājam ar valdības struktūrām, sociālajiem partneriem, lai izveidotu nacionālu schēmu. Īsumā tas bija par pēdējo attīstību. Manuprāt, uh, lielākais izaicinājums ir noturēt uzmanību, nodrošinot, ka visas iesaistītās puses un partneri uh, iesaistās šajā darbā un ka progress uh, uz vietas tiek panākts uh, it īpaši darba likumdošanas jautājumos. Un noslēgumā gribēju teikt, ka mums uh, būtu jāizvērtē, vai mēs varētu atkārtot šādus paktus citā kontekstā. Mums ir, protams, jāņem vērā pieredze, jo rīcībai ir jābūt atbilstošai situācijai, bet mūsuprāt ir pāris svarīgi punkti šajā diskusijā. Pirmkārt, uh, to, ka šī trīspusējā pieeja uh, paktā bija vēlama, jo tajā tika iesaistītas uh, arotbiedrības uh, darba devēji, vairumtirgotāji, arī nevalstiskās organizācijas, un, manuprāt, šī pieeja ir bijusi veiksmīga. Un otrs aspekts ir tāds, ka pakts uh, koncentrējas uz pareizajām prioritātēm, uz darba apstākļu uzlabošanu piegāžu ķēdē pret darba tiesību ievērošanu, nodrošinot um, drošību un uh, veselību um, darba vietā. Noslēgumā es gribēju teikt, ka pakts īsā laikā ir daudz ko sasniedzis, tomēr Bangladešas uh, valdība nedrīkst um, uh, Mm, sēdēt rokas klēpī salikusi. Tā ir panākusi labus rezultātus līdz šim, un tā ir jādara vēl daudz, lai nodrošinātu, ka darba apstākļu uzlabošana pēc šām ir ilgspējīga. Lielas paldies, un tagad es došu vārdu deputātiem, un došu vārdu arī Lambertas kundzei, jo viņai ir jādodas eh, projām. Pavisam īsi komentāru, lūdzu. Paldies, un eh, paldies par šo iespēju piedalīties šajā diskusijā. Esmu daudz strādājis pie šī jautājuma, esmu bijis delegācijas vadītāja arī. Nu, līdzīgi kā pārējie kolēģi, es pozitīvi vērtēju to, ka izstāšanas regulas eventuāli tiek tagad gatavots publicēšanai. Es saprotu, ka tas noteikti palīdzēs starptautiskai darba organizācijai un citiem veikt apmācības pasākumus un realizēt eh, ielu izstrādāto darbu kārtību, darbu programmu. Viens jautājums, par ko varbūt neizskanē informācija un par ko mēs vēlētos vairāk dzirdēt, ir uh, attiecībā uz līdzekļu jautājumu. Kāda līdzekļa ir pieejama um, rūpnīcu īpašniekiem, lai nodrošinātu kompensāciju darbiniekiem nepieciešamības gadījumā? Cik saprotu, tad aizdevumi ir uh, pieejami uz uh, ļoti augstām procentu likmēm un līdz ar to atbilstības uh, izmaksas, eh, sekojot eh, drošības un uguns inspekcijas eh, rekomendācijām, šīs izmaksas ārkārtīgi augstas un vai ir kāds progress šai ziņā. Un vēlos sacīt arī, ka jautājums par darba tiesībām, protams, ir tāds, kur delegāts rūpīgi seko līdzi, jo mēs atzīstam, ka, protams, tā ir daļa no jautājuma, kas noteiks kopējo progresu, tā teikt. Nu, es pēc vēl, vēl par, par šiem aizspriedumiem. Ko tad vēl nākas dzirdēt? Respektīvi par iepēr, iepērcēju organizācijām mēs atvainojamies. Tātad eh, dzirdējam, ka iepērcējs mm, arī bieži vien strādā pēc dažādiem noteikumiem. Un līdz ar to rūpnīcām bieži vien ir grūti noteikt, nu kāda atbilstība tad būtu jānodrošina. Vai šai ziņā ir kāda standarta konverģence, lai izstrādātu vienotus standarts iepērcējiem? Paldies! Paldies, ka um, Karim kungs, mūsu pastāvīgais referents, jā, paldies priekšstādātāji. Es sākumā sasniegs paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Paldies jums par vērtīgiem komentāriem. Kas tad no jauna komitejas zināšanai? Augustā apmeklēju Bangladešu, lai iepazītos uz vietām, kāds tad panāks progress, lai savām acīm redzētu panākto. Nu, par to arī vēlos ziņot šodien. Paldies eh, BGMI un eh, viņu pārstāvim par to, ka nodrošinājāt uh, piekļuvi šādām rūpnīcām un objektiem, lai es pats detalizēt varētu um, uzskatīt, kas tad ir noticis. Bangladešā tikos arī cienā ar tirsniecības ministru, kā arī ārlietu ministru, tā skaitā nevalstu organizāciju pārstāvjiem, darba organizāciju pārstāvjiem, tāpat arī arobiedrību pārstāvjiem, un visas šīs diskusijas bija ārkārtīgi, manuprāt, atklātas. Es domāju, ka saņēmu visu nepieciešamo informāciju, un eh, pie tam saņēmu to pavisam um, atklāti, bez nekādiem ierobežojumiem. Un jāsaka, ka uzlabojumi, kas te vērojami šajā nozarē, atstāja arī daudz plašāku ietekmi uz uh, eh, Bangladešas sabiedrību kopumā, jo sevišķi uz sieviešu tiesību stiprināšanu. Uh, Un atkal neatkārtošu to, ko jūs jau izsēnējat, cik tad eh, procentuāli sieviešu ir bijis iesaistīts eh, šajā te nozarē, tātad apģērbu ražošanā augstāk, augstākos līmeņos, bet eh, pilnīgi noteikti mūsu iniciatīvas atstājušas pozitīvu ietekmi uz Bangladešas sabiedrību kopumā. Tad ne tikai uz kādu vienu nozari, ne tikai uz pilsētām, bet visā Bangladešas sabiedrībā kopumā, tā skaitā arī laukos. Un, manuprāt, tieši tas ir tāds ārkārtīgi svarīgs mūsu uh, centienu iznākums. Tad eh, stiprinot tirdzniecības saiknes, kas Bangladešai mums ir, eh, bijis progress arī citās jomās. Protams, ir vēl jomas, kurās jāpiestrādā. Un eh, daži kolēģi jau tam pieskārās. Un līdz ar to detalizēt to nekomentēšu, bet uh, man bija prieks tiešām dzirdēt, ka 30 miljonu dolāru mērķis ar šīm kompensācijas schēmiem, kompensācijas fondam ir sasniegts, šī nauda ir savākta, Jo, kā es zinu, priekšstādātāji, gan eh, jūs, gan es eh, paudām mūsu vēlmi, ka lūk ar Eiropas Savienības kompānijām noteikti ir pilnībā, pilnvērtīgi jāizsaistās šīs kompensācijas schēmas izveidē. Un man līdz ar to tiešām interesētu, vai ir vēl kādas Eiropas Savienības kompānijas, kurām parlamentam būtu jāizsaka kāds pamudinājums, kurus būtu jāpabakstīt, tā tad esmu gatavs viņus pabakstīt gan pats, gan nešaubos, ka jūs eh, mūs interesēties šo. Uh, funkciju arī zina. Tad um, vēl izskanēja komentārs par to, ka ir nepieciešama uh, konsekventa rīcība. Nu, pilnīgi noteikti būtu jāteicās pēc tā, lai šī partnerības pieeja, partnerības koncepts uh, tik papildināts ar reālām investīcijām, jo es uh, tiešām redzu, ka ir reāli panākumi, un es tāpēc es nu, nevēlētos uh, iet citā virzienā, bet eh, vajadzētu turpināt investēt šajā partnerību konceptā, partnerības virzienā. Un ko vēl vēlos likt pēc sirds kolēģiem? Bangladešas valdībam. Manuprāt, pilna apņēmības eh, panākt to, lai Bangladeša eh, izkļūtu no mazāk attīstīto valstu loka un kļūtu par maķinīt attīstītāku tautsēmniecību, un tas ir jāatbalsta. Ja Mūsu tirgiem jābūt atvērtiem Bangladešas uh, ražotājiem, viņiem pakāpeniski pārējot uz uh, attīstītāku stadiju. Tas savukārt nozīmētu, ka, ka mums nevajadzētu apšaubīt Bangladešas uh, kvalifikācijas, bet vai līdz 21. gadam būtu jāpēc tas uz GSP plus statusu. Zinu, ka laika man vairs nav daudz manā rīcībā, tāpēc te arī beigšu. Paldies! Nu, ko, kolēģi, mums rīcībā vēl desmit uh, minūtes, uh, tulka mums, mums rīcībā vēl desmit minūtes, tā kā uh, komentāriem var atlicināt vien pa minūtei tagad. Paldies, tā priekšsēdājs saka Roža kungs. Ir no manas puses daži īsti komentāri. Ņemot vērā informāciju, ko saņēmām no, no kolēģiem no šaubu, ka mums ir jāturpina strādāt pie prevencijas aspektiem. Es, protams, ārkārtīgi pozitīvi vērtēju dažādu, dažādas panākumus, kas, par ko dzirdējām, bet no to vien nepietiek. Mēs nedrīkstam uh, dusēt uz lauriem. Jāturpina darbs. Jāturpina sekot līdz tam, kā attīstās darba likumdošana un jāpanāk, lai šie pasākumi pakāpeniski tiktu pārnest arī uz eh, citām tautsēmniecības nozarēm. Bangladešas valdībai jādara vairāk, lai nodrošinātu darbinieku aizsardzību, un eh, ļoti pozitīvi šajā kontekstā vērtēja to, ka pieauga arotbiedrību skaits, un eh, ka arī arotbiedrību regulējums paliek um, pozitīvāks. Bet katrā ziņā mums būtu jāsako līdz tam, kā tiek veikts struktūrālās reformas Bangladešā. Paldies! Paldies, um, Jangarījus kundze, nākamā runātāja. Paldies uh, priekšsēdētāji un paldies visiem, kas iesaistījās šajā debatē. Informācija bija ārkārtīgi interesanta un bija gandrīta dzirdēt, ka atsevišķās jomās jau ir vērams pro progress darba likumdošanā, tāpat arī mm, arotbiedrību normatīvos. Tas tiešām ir iepriecinoši, bet, eh, manuprāt, būtu. Būtu tomēr jāslīdzina dažādi vērtējumi. Mēs redzējām nedaudz atšķirīgs viedoklis. Vajadzētu varbūt veikt tādu analīzi, salīdzinājumu, lai skatītos kādu objektīvā aina. Un jāgaida, kāda būs īstenošanas pasākumi, jā, un viena lieta ir pieņemt likums, otra lieta ir tos ieviest. Ir vairāks tāds jautājums īms par to, vai īstenošanas pasākumi tiešām atbildīs sabiedriskās darba organizācijas vadlīnijām sacīsim. Un uh, Briseles uh, ILO biroja pārstāvis, pārstāvis uzsver, ka vēl šie pasākumi vēl ir jāpamēda, jāizstrādā. Un jautājums tāds, vai tā rezultātā nebūs jāmaina kaut kas um, mūsu šis ilgspējības pakts. Vai šo izvērtējumu nevajadzētu izmantot tad, lai eventuāli paredzētu arī sankciju mehānismu, piemēram? Ko tad darīt ar tiem, kas eh, neievēro normatīvas? Vai ILO gatavojas eh, veikt šādu izvērtējumu? Paldies! Paldies! Eh. Nākamais komentārs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju teikt referentai, ka pilnībā piekrītu viņai, ka ir jāsaglabā šis partneriāta gārs. Ir jābūt prasīgai partnerībai Tai ir jābūt partnerībai, lai mēs varētu veikt novērtējumu uz vietas, kas īsti notiek, un tieši tāpēc ir svarīgi saglabāt šādu pieeju un varbūt netik daudz šobrīd domāt par sodiem vai sankcijām. Ir jāiedrošina uz progresu, tas ir mm, jāatbalsta, ir jāpalīdz partneriem, jābūt eh, kalendāram, kur mēs eh, saskaņā ar kuru mēs varam prasīt, eh, kad tad galu galā tiks nodrošināta atbilstība starptautiskās darba organizācijas normāliem, bet nevajadzētu domāt par sodīšanu, tas nekādu progresu nodrošinās. Vēl viena lieta, ko teica Lambertas kundze, ir ārkārtīgi svarīga. Protams, ir nepieciešamas investīcijas, lai uzlabotu darba apstākļus Eiropas rūpnīcās. Protams, eh, visi šie finanšu jautājumi un investīcijas eh, ir jāizvirz par prioritāti darba kārtībā, bet ir jādomā arī par to, par kādām cenām mēs uh, iepērkam šo, šos tekstilu iz, iz, izstrādājumus. Uh, varbūt ir skaisti, ka ir ilgspējīgi. Uh, tekstili izstrādājumi labi, bet ir nepieciešams, lai viss eh, to, ko dara Bangladešas eh, valdība, tiktu darīt zināms arī pircējiem, lai viņi varētu salīdzināt to ar, kas notiek citās valstīs. Paldies. Eh, Nav jau sajukums, kurš tad ir nākamais runātājs. Institīva uzņemas Minēras kundze. Jā, paldies. Es arī pozitīvi vērtēsim to informāciju, bet eh, katrā ziņā mums jāsako līdz tām, kā tad attīstās eh, likumdošanas bāze. Eh, ir tā sauktais due diligence princips, proti, kā Eiropas Savienības uzņēmēji pirms iesaistās darījumos ar Bangladešu izvērtē kādu pastāvošā situāciju. Tāpat arī OECD un Sabiedriskās darba organizācijas um, priekšraksti iet līdzīgā virzienā, cik lielā mērā, tad uh, tam tiek uh, sekots pat labam. Kā šajā kontekstā būtu jāvērtē jaunākās Bangladešas valdības iniciatīvas, un vēlos atsaukties arī te uz izskanējušo komentāru, ka mums tiešām ir jāpieš uzmanība īstenošanai. Jā, mums ir dažādas rezolūcijas, lēmumi, Un nu, kopumā es nu, apmierināts ar to, ko parlaments ir pieņēmis, bet, nu, vārdi vārdi, bet jāsako līdz kāds realizēs darbos. Jā, nu, protams, kas saka priekšsētājs, ja ne? Un nākamais runātājs, um, tad, tad attiecīgi mūsu nākamā kolēģi no Spānijas, um, Rodrīgas Piņero Fernandes skundze. Jā, nu svarīgi sekot līdz tam, kas noticis Bangladešā, lai izturētos no pagātnes kļūdām un traģēdijām. Un šajā sakarā pozitīvi vērtēju to, ka izveidos 30 miljonu apjomā kompensācijas uh, fonds. Bet, cik zinu, reālā naudiņa līdz uh, tiem, kam tā ir nepieciešama, vēl nav nonākusi. Bieži vien runa par sievietēm, kuras uh, nespēja atgriezties uh, darbā, un viņam nepieciešama nekavējoša palīdzība. Tā kā vēlreiz liek visiem pie sirds to, ka mums jādara viss iespējamais, lai panāktu to, ka šī palīdzība reāli nonāk uh, cietušo rokās. Ir runa par konkrētām cilvēku vajadzībām, un tas jādara steidzami. To vajadzētu atgādināt Bangladešas valdībai. Nu, vēl vēlētos pateikties um, dažādiem, dažādu organizāciju pārstāvjiem, partneriem, uh, kas kopējiem spēkiem ir tiešām daudz darījuši un daudz paveikuši, lai uzlabotu darbu un dzīves apstākļus eh, attiecīgā sektora darbiniekiem Bangladešā. Bet, nu, nevajadzētu, protams, apstāties un sēdēt rokas klēpī salikušiem. Darba vēl ir daudz. Un, eh, nu, kā te nākamo pasākumu ceļa kārteni? Jānosprauž nu, konkrētas prioritātes, lai nodrošinātu to, ka šāds ceļģēdīs neatkārtojas. Paldies! Divas minūtes komisijas pārstāvē. Lūdzu. Um, Mr. Chairman, um, must... Priekšstāji man jāatvainojas. Mm, komisijas kolēģi nevarēja būt mūsu vidū šodien, bet es varētu viņas vārdā īsti izteikties. Uzklausot izskanējušos komentārus. Uh, Var rezumēt, ka tiešām panāca liels progress. Ilgspējīgs kompakts, eh, pie kā strādājas ASV, Eiropas Savienība, ILO un Bangladešas valdība, ir eh, panāca tiešām būtisku situācijas uzlabojumu. Bet, eh, protams, ir katram roka jāpieliek, lai darba apstākļi turpina uzlaboties, un tāpat arī darbinieku tiesības uzlabojas Bangladešā attīstības partneri ir investējuši apmācībā, kapacitātes uzlabošanā. Dažādas alianses ir piedalījušās, kas ir tiešām veikušas ievērojams investīcijas, eh, lai panāktu reāls izmaiņas eh, dzīvē uz vietām šajā Bangladešā tik svarīgajā apģērba ražošanas nozarei. Kalēna plāsa traģēdijas otrajā gadienā komisija lēt klājā mūsu pētījumu un izvērtējumu. Tur mēs arī uzsvērām, kādi ir svarīgākie panākumi. Neatkārtoši, jā, ir lielāks inspekciju jaudas, labāka darba likumdošana. Tas, manuprāt, ir panācis tiešām reāli uh, progresu, un, bet, nu, tāpat kā vairums kolēģis acīja, ir nepieciešams vēl piestrādāt, vēl daudz darāmām. Nu, vēl viens tāds etalons, kurā visām te būtu jā, jādara vairāk iznākušas īstenošanas, eh, eh, īstenošanas noteikuma normas, eh, uzteicam Bangladešas valdību par to, tad, tad viņi izstrādājuši vadlīnijas, kā te būtu jāizteno darba likumdošanas normatīva, bet neatstās tik lielā mērā tie ir pielāgoti svarīgākajām starptautiskās darba organizācijas normām. Un kā tas uz vietām strādā, tas ir svarīgākais. Vai reāli darba apstākļi rūpnīcās darbiniekiem ir uzlabojušies? Uh, vai tie ir drošāk, vai, vai ēku drošība ir uzlabota. Nu, tāds ir svarīgākais un galējais mērķis. Ielo kolēģis jau pieminēja, ka Dakārā novembrī tiksimies, lai tad paskatītos, kāds ir tiešām progress, kā šis eh, kompakt dokuments tiek īstenots un ievērots. IPZ likums tās augtais, eh, gaidām, kā tad tas realizēsies. kādai darbiniekiem ir vienlīdzīgas tiesības. Tāpat arī kādas ir um, kompensācijas iespējas, lai arī pastāvīgi tiktu uzlabotas ēkas. Es zinu, ka ir pieejami līdzekļi. Jā, tas kā tie tiek izmantoti. Bet, nu, diemžēl, ja mēs runājam par arotbiedrībām, mēs dzirdējam tomēr, ka pat ja ir vairāk arotbiedrību pat labam, kas reģistrētas, un tomēr uh, ir tādas um, arotbiedrības, kurām ir eh, liekta reģistrēšana, nu, tas nav pieņemami. Arī esam dzirdējuši, ka arobiedrību um, dalību darbinieki bieži vien ir pakļauti um, tādai ļaunprātīgai izmantošanai attieksmē, nu, arī tas būtu jāmaina. Paldies. Paldies, Islām kungs, tev nesat uh, atstājis uh, mūsu sarunu kanālu, tad iespēju jums izteikties. Uh, Nu, faktiski vēlējos ten rūpīgi pateikties jums, eh, sirsnīgi, vai vēlaties īsti reaģēt uz šeit izskanējušo. Vienu minūti jūsu rīcībā, jā, paldies. Ļoti jauka interaktīva sanāksme. Šī 30 eh, miljonu dolāru kompensācijas fonda institīva ir teicama, protams. Un es ļoti pozitīvi vērtēju visu notikušās diskusijas, visu to, ko dzirdēju. šaubēties, ka mēs pilnveidojam mūsu darba programmas. Finansējums, protams, ir lielākais eh, klupšanas akmens. Nu, viena no ceļām deputātiem to pieminēja. Ne visām rūpnīcām ir pieejama eh, te tehniskā palīdzība un, un, un investīcijas, un eh, līdz ar to tas jāņem vērā. 400 tūkstošai e- dolāri ir nepieciešams, e, lai izremontētu fabrikas ēkas un uzlabotu to drošību. Tie nepieciešama papildus e, sadarbība. Eiropā un ASV, protams, šie būvniecības drošības aspekti ir pašsaprotami, un pie mums tas tikai attīstās. Bet turpinām strādāt, mums ir izstrādāta ceļa karta, kam mēģinam sekot, atbilstoši partnerības uzstādījumam. Un Esmu gandrīz par sadarbību ar jums, ar Eiropas Savienību. Un eh, ar to arī es varētu beigt. Eh, nešaubos, ka novembrī arī tiksimies. Un um, ceru, ka tad varēšu uzrādīt vēl kādu papildus progresu. Un vēlreiz vēlos eh, izteikt savu gandarījumu par teicamo sadarbību Eiropas Savienību. Paldies, Islām kungs! Un trīs pāriem ekspertiem, vai jūs stāties uh, Kā īsti reaģēt uz izskanējušo? Jā, tātad minūte jums katram, lūdzu. Uh, thank you very much, because there was some question. Paldies. Izskanēja, manuprāt, ļoti būtiski jautājumi, piemēram, par standārtu konveģerci ēku ugunsdrošībai. Mēs darbojamies pēc vieniem un tiem pašiem standartiem. Bet uh, jautājums drīzāk ir saistīts ar uh, naudas līdzekļiem, uh, kompensācijām uh, Nu, un ko darīt ar šiem te standartiem? Standarti vienmēr ir pastāvējuši, problēma, kurš vienkārši ir nodrošināt atbilstību tam. Reālā problēma ir, kas notiek ar fabrikām, kas piedara valstī. Nu, ir tādi kredīti, kur ir nepieciešams garantijas no iepirkēja puses, un ir tādi arī, kur tas nav nepieciešams. Bet ko darīt, piemēram, ar iepirkējiem no Eiropas, kas nenodrošina šo te atbilstību? Nu, lūk, un te visticamāk ir šis te due diligence princips visaktuālākais. Nu, un atlikušajiem diviem runātājiem varbūt, kas piebilstams vecā priekšādātājs. Uh, Bija komentārs attiecībā uz dažādiem standartiem, kas pastāv, un vai iepirkēju vidū ir diskusijas, lai nodrošinātu lielāku konverģenci, un tik tiešām es gribēju atbildēt uz šo te komentāru. Sakot, ka standārtu konverģence ir um, diskusiju elements, um, mēs gribam iespējami vairāk izvairīties no centienu dubultošanās. Ja standārti ir ļoti tuvi vai pat ekvivalenti, runājot par BSC, tad runa ir par sociālajiem auditiem, kurus veic sociālajā auditori. Viņi nav būvinženieri. Un eh, tieši tāpēc mēs vienmēr esam mūsu uzņēmumiem aicinājuši pievienoties vai no aliansē vai kādam eh, šādam te līgumam, jo runa ir par dažādiem līmeņiem. Eh, tiesa, mēs ar, arī noturam diskusijas un uh, salīdzinām dažādas iniciatīvas, lai saprastu, kā varam vislabāk sadarboties. Gribēju izmantot arī iespēju pieminēt, ka BSI mēs esam iesaistījušies uh, kopējā procesā ar Franču iniciatīvu, kas apvieno aptuveni 20-25 lielus Francijas apģērbu tirgotājus. Un um, mērķis ir nodrošināt lielāku efektivitāti uz vietas uh, apģērba rūpnīcās uh, kopīgi darbojoties. Un pēdējā lieta, ko gribēju minēt, es uh, skaidroju cik ļoti svarīgs ir dialogs ar vietējām ienšētajām pusēm. Nākamais apaļais galds būs Dakā oktobra sākumā. Un, ja kāds ir interesēts pievienoties, tad visi laipni aicināti piedalīties vietējā līmeņa diskusijās. Paldies, un pēdējais komentārs no starptautiskās darba organizācijas pārstāvis. Paldies, priekšādētāji, pavisam ātri runājot par kompensāciju fondu. Tas viss tiks uzsākts un tiks sadalīts atbilstoši starptautiskās darba organizācijas standartiem, tā kā pavisam drīz viss notiks. Tīri skaidrības labad noteikumi ir nākuši klajā pagājušajā nedēļā, tā ka. Uh, Nu, mēs vēl eh, nevaram no savas puses neko komentēt, bet eh, pilnīgi noteikti mums būs viedokļa apmaiņa ar eh, val Bangladešas valdību. Gribēju uzsvērt kādu lietu. Ekspertu komitejas novērojumi šī gada maijā attiecas uz darba likumu kur ir zināmi trūkumi, ja runa ir par atbilstību starptautiskās darba organizācijas standartiem, jo īpaši jau ir par, runa ir par asociāciju veidošanas brīvību. Runājot par eh, da, grafiku, nākamais svarīgais solis pilnīgi noteikti ir novembrī, kad da, eh, tiks veikts eh, kopējs izvērtējums ASV un Eiropas Savienībai piedaloties kopā ar Bangladešas valdību un darba organizāciju. Paldies! Jā. Nā, paldies, priekšādātājs saka arī tūkiem par to, ka tie ir uzkavējušies ilgāk. Paldies ekspertiem, paldies Islāma kungam par to, ka varam noturēt diskusijas par situāciju. Paldies un tiekamies!